Um, Kolēģi, tā kā mums ir ļoti noslogota darba kārtība, ir divas apjomīgas uzklausīšanas paredzētas, es domāju, būtu labi sākt šīs pēcpusdienas sanāksmi, kaut arī sākam mazliet jau paguruši, jo darbs ir ļoti intensīvs. Tomēr es uzskatu, ka labums ir tāds, ka mēs varam pusotrā dienā uzklausīt visus tīpa apstiprināšanas iestāžu pārstāvis. Viens no iemesliem, kāpēc daži kolēģi nāk iekšā un citi nāk ārā, ir tāpēc, ka šonadēļ ļoti daudz dažādu komiteju sanāksmu balsojumu gaidīt. Es saprotu, ka ir sarežģīti. Tomēr mums bija ļoti labas diskusijas šorīt. Mūsu viesi šodien ir Lorāna Pepā un Lopes skundze. Viņi pārstāv Francijas iestādi Utak Keram. Tūlīt padošu jums vārdu lai jūs varētu ko sacīt ievadam. Labdien! Un paldies, ka esat uh, šeit sanākuši. Es esmu ģenerāla direktors Utats Ceram, Francijas privāts uh, neatkarīgs uzņēmums no Francijas. Tātad mēs apstiprinām tipus un mēs dažos slaidos jums, jums pastāstīsim par UTCRAM grupu, lai jūs saprastu, ko, ar ko mēs nodarbojamies. Es ceru, ka visiem ir labi redzams. Tā tad mm, apmēram ir 400 inženieru tehnici, divi centri mums ir eh, ap Parīzi, 20% mūsu apgrozījumi nāk no starptautiskās puses. Eh, mums ir arī Ķīnā un Krievijā filiāls un mēs stājamies darījumos apmēram 40 valsti. Un, kad jūs paraugāties uz visiem Eiropas apstiprināšanas certifikātiem, tad mēs esam uh, līderi vienā no nozare. Un tā te ir vienkārši nedaudz vēstures, lai atgādinātu, ka mēs esam Lines Monerī. Um, uh, Uh, pilsētā 1924. gadā tur tika izbūvēts uh, pirmais uh, atvilciens tam laikam, un tā tad tā ir tāda tehniska, tehniskās attīstības līnija. Un tad tālāk līnijas no turienes attīstījās. Nu, tā tad Lutaka tika radīta uh, 1945. Eh, gadā. Nu, mēs redzēsim, kādas mums visādas laboratorijas, un tad mēs uh, eh, 2008. gadā nopirkām otru, otru mūsu laboratoriju pie Parīzes. UTEK strādā ar uh, ceļu transportu, tātad ar visu to, kas brauc pa ceļu, automobīļu, taču ne tikai. Uh, ar, konstru, ar, ar autoražotājiem mēs, protams, strādājam ar tiem, kas ir no Francijas, bet arī no Vācijas, no Anglijas, Japānas, Ķīnas un citām valstīm daudz strādājam ar uh, aprīkojumu arī ar lauksaimniecības tehniku, militāro tehniku, transporta tehniku, enerģētikas tehniku. Mēs strādājam ar visu to, kas attiecas uz ceļu transportu, kā jau es teicu, autoceļu transportu. Tātad viss, kas brauc pa Eiropas ceļiem. Mūsu dažādās ievirzes, dažādās profesijas, piecas galvenā, ar ko šodien nodarbojas, tad būtībā ir eh, apstiprināšanas reglamentēšana. Beatrice Lopes ir šīs nodaras vadītāja, tātad eh, reglamentēšana un apstiprināšana. Viņi ir gatavi atbildēt jūsu jautājumu ir vēl nodaļa, kas nodarbojas ar testiem un zināšanu apkopošana, tad vēl ir trešais certifikācija, un uh, tas tā tad ir arī informācija par uh, vadīšanu. Mums ir ļoti svarīga loma visos uh, apstiprināšanas etapos, bet nu, par to sīkāk nestrāls, nestāstīšu, kas vēl ir svarīgi. Mums ir nozīmīga loma attiecībā uz uh, reglamentēšanu, mums ir cieši saiknes ar Briselu Ženēvi, tur mēs darbojamies daudzās darba grupās, tā ir viena no mūsu uzņēmuma īpatnībām. Tas katrā ziņā pieskatāms pie mūsu stiprās puses, mums ir ekspertīze globālā līmenī, un mēs jau iepriekš strādājam pie visas eh, likumdošanas eh, pasaules un Eiropas līmenī. Uh, Pastāstīšu nedaudz par mūsu globālo reputāciju. Tehniskie pakalpojumi Francijā, Anglijā, Nīderlandē un Rumānijā, tātad četrās valstīs. Un tad eh, mēs esam arī atzīti citur, bet eh, nu, par to šodien var arī nerunāt. Eh, izmēģinājumu un zināšanu apkopošanu tas ir Tas viss attiec uz eh, regulējumu un normatīviem aktiem. 2001. gadā mums ir Ronan Kapā apstiprināts, eh, apstiprināta laboratorija. Ir eh, arī testu plānošana, to mēs izstrādājam. Un mēs arī apkopājam informāciju par preču Eh, rezultatīvitāti. Nu, vēl dažas slaidi, kur redzamas trīs pamat laboratorijas, vīdes laboratorija, tajā notiek arī darbs attiecībā uz troksnu vibrāciju, viss, kas attiec uz elektromagnetisko lauku, uz emisijām. Un skaidrs, ka tās ir ļoti modernas laboratorijas. Runāju par drošību, mēs, protams, strādājam gan pie aktīvās, gan pie pasīvās drošības. Un tad mums ir laboratorija, kas veltīta tam. Un ņemot vērā to, ka mums ir 200 izmēģinājumu centri, mums ir milzīgi daudz iespēju mm, izdarīt savus secinājumus un uzlabojumus um, ceļu transporta, autoceļu transporta jomā. Nu, ar to man prezentācija beigsies. Ja jums ir jautājumi, lūdzu, uzdodiet tos. Es domāju, ka priekšstādā tādu būs daudz. Labi, paldies! Tagad var uzdot jautājumus. Man jāsaka, ka šorīt mums bija nedaudz vairāk laika, tik daudz laika mums šo pēcpusdienu nav, tātad es būšu ļoti strī, stingra raugoties, lai visi ievēro runāt vēlēto laiku. Zalvas kungs. Paldies. Vispirms Kad jūs sapratāt, ka ir atšķirības starp emisijām reālos braukšanas apstākļos un laboratorijas testu e, rādītājos, vai jūs rēģējāt? Jā, paldies par jautājumu. Kad jūs runājat par emisijām, par kādu tipu emisijām jūs runājat, lūdzu? Las, el control de emisiones en conducción de real. Emisijas reālos braukšanas apstākļos un emisiju kontroli laboratorijā. Vai jūs sapratāt, ka ir liela atšķirība starp abiem rādītājiem? Un tad, ko jūs darījāt to brīdi, kad to apjautāt? Oui, donc, euh, je pense qu'on peut parler des émissions d'oxyde. Es domāju, jūs laikam runājat par slāpekļa oksīdu emisijām. Mm, mēs saņēmām informāciju par eh, šo datu atšķirību. Uh, Un te bija runa par to instrumentu, kas ir pēns. Tātad e, jaunā pārnāsājuma emisiju mēr, mērīšanas sistēma. Tad mēs mēģinājām izpētīt e, šīs atšķirības, mēs kā tehniskais dienas, jo mēs šodien uh, piemērojam tādus tiesību aktus, kādi tie atainojas um, spēkā esošais tekstos. Tātad mēs pamatojamies uz normatīviem aktiem, un šodien tie ir spēkā. Un emisijas tiek mērītas laboratorijas apstākļos. Tā tas ir paredzēts. Tātad Zaldaskungs turpina. Eiropas komisija nāk uz klājā ar jaunu priekšlikumu tagad, lai emisiju kontroli tiktu īstenota reālos braukšanas apstākļos. Kādas, jūsuprāt, būs sekas uz uh, pašreizējo procedūru un uz automobiļiem un tehnoloģiju? Protams, ka kritērija kopums būs daudz prasīgāks, vai jūs uzskatāt, ka tehnoloģija pielāgosies šai jaunajai situācijai, un kā tas notiks, jūsuprāt? Oui, donc, euh, tout à fait. Jā, jums ir taisnība. Šodien ar jauno regulu, kas tika pieņemta ar RDE, emisijas, eh, emisiju līmenis atbilst tam, kas reāli arī notiek, jo pētījumi mērījumi notiek reālos apstākļos, tātad automobīļi tiks izstrādāti atšķirīgi, jo Mm, prasījis būs daudz stingrāk salīdzinām ar tām, kas ir šodien, un no šī viedokļa automobīļi būs labāki emisiju kontekstā. Un šis reglaments, eh, šī regula, protams, prasa laiku, mm, paredzēts, ka tās tas ir spēkā 2019. gadā. Runājot par tehnoloģiju, jau daudz tehnoloģijas ir pieejams tirgu, Tā ir, tā ir jāspēj darboties visādos apstākļos, dažkārt uh, tas prasa laikus, protams, bet uh, šodien runa par dīzeļu tehnoloģiju un uh, ir tāda tehnoloģija, kas ir efektīva. Un tehnoloģijas ir pieslīpēts tagad, un tas um, nozīmē, ka būs jāizteno RDE testi. Uh, Zāves kungs, tā, tad uh, jūsu sacītais izklausās optimistiski, priecājos, bet vai tas uh, stingrāk neietekmēs Eiropas uh, autoražotājus, vai tie spēs pielāgoties jaunajai situācijai un strādāt par spīti stingrākiem noteikumiem? Atbild. Nu, tas nav jautājums tehnikas dienestiem, bet drīzāk konstruktoriem. Uh, bet mēs varam sacīt to, ka, lai ievērotu eh, noteikumus, eh, reglamentējušās prasības, tad vienmēr tas prasa laiku. Un ar laiku RDE būs kas tāds, kas uh, būs nepārprotams spēkā arī Eiropas tirgu. Ir Brandīkungs lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Un paldies mūsu abiem viesiem, paldies, ka esat klāt. Mans iPads izslēdzās un pirkstnospiedums vairs nedarbojas. Es atvainojos, jā, tāda privātlieta. Tātad vispirms vēlos jums pateikties par jūsu atklātajām atbildēm uz to, vai temperatūras slogi un cikla uh, pārtraukšana pēc 20 minūtēm ir uzskatāms par krāpšanās jeb uh, izslēgšanas iekārtu. Jūsu domas tad uh, uh arī sakrīt ar uh, to cilvēku domām, kas uzskata simtprocentīgi, ka uh, braukšanas apstākļi ir tādi, kādi ir reālie braukšanas apstākļi, nevis laboratorija. Kādas ir jūsu iespējas testēt, eh, pārbaudīt eh, automobiļus plašākā tikai noteiktais NEDC cikls? Problēma ir tā, ka mums nav sistemātiski identificēt uh, uh, izslēgšanas ierīces saskaņā ar pašreizējiem tiesību aktiem. Kāpēc jūs, un jūs atbildat, ka jūs nevarat, kāpēc nevarat? Uh, ja vien jūs uh, veicat konkrēto tipu apstiprināšanu, un tad jūs varat prasīt uh, autorāždatājiem, kāpēc pēkšņi emisija līmenis ir 20 kāršojies, ja jūs izmantojat citu testa ciklu. Jūs taču varat izmantot uh, to NRDC dažādai Jūs, es saprotu, nevarat to juridiski izmantot tipa apstiprināšanai, taču jūs varat pārbaudīt paši, vai automobils uzvedas tieši tāpat, kad testa cikls nav tas pats, kas definēts regulā. Kāpēc jūs to nedarāt un kāpēc jūs pagātnē nedarījāt? Paldies. Mm, paldies, šis patiešām ir ļoti būtisks jautājums. Es vēlreiz vēlētos norādīt ka no juridiskā viedokļa mēs, eh, kā tehniskais dienests, esam spiesti piemērot eh, noteikumus, kas ir identiski visā Eiropā. Tātad eh, Francijas tehniskais dienests nevar darīt kaut ko citu, nevar atšķirties, teiksim, no Spānijas tehniskā dienesta. Nu, ja mēs atšķirtos, tad iespējams, ka mums būtu daudz vairāk klientu. Uh, Tas, ko jūs eh, vēlējāties eh, teikt, eh, ko mēs varētu gaidīt no šīm iestādēm, mēs kā tehniskie dienesti mm, it kā piemērotu citus noteikumus nekā tie, kas ir noteikti uh, regulā. Es mm, tomēr vēlētos to norādīt. Pašlaik mums nemaksā uh, par to, ka mēs veiksim uh, kaut kādas papildu pār, pārbaudes vai arī tīpa apstiprināšanas. Te ir runa vienkārši par materiālo pusi. Neviens no, um, neviena no nacionālām iestādēm nav lūgusi jums to rīkot, jums, jums to darīt juridiskais pienākums, tātad 5.2 pāns norāda, ka tas ir jūsu pienākums veikt šādas pārbaudes. Esam arī apkopojuši gana daudz uh, pierādījumu, kur cilvēki ļoti labi apzinās, uh, ka pastāv šādas apstādināšanas ierīces vai cikla apiešanas ierīces, bet savā analīzē, savos testos jūs neiet daudz tālāk, jūs izmantojat tikai parastās NEDC pārbaudes, kas uh, ir ļoti labi zināmas automašīnu rūpnie, rūpniecībā. Vēlreiz atkārtošu. Mēs nekad tīpa apstiprināšanas procedūrā neesam bijuši spiesti uh, darīt kaut ko citu saskaņā ar uh, likumiem. Iespējams, pētījumos tas ir pieprasīts. Jautājums, vai jūs paši esat to darījuši ziņkārības dēļ, vienkārši tāpat? Nē. Tiešām nē, kaut kad sestdienas rītā. Nē, noteikti ne sestdienas rītā. Nu, atklāt sakot, ne, mēs neesam nekad mēģinājuši tā kā apiet ciklu, iziet tālāk no šī cikla. Uh, Bonifā kundze. Paldies! Turpināšu Gerbrandī kunga jautājumu. Attiecībā uz to, ko jums lika darīt ministres komiteja, tad te, te bija runa par 85 automašīnām, un tām jūs piemērojāt PEMS testu, lai paskatītos, vai pastāv atšķirības vai nē. Vai jūs varētu sīkāk par to pastāstīt un uh, pastāstīt arī par uh, iespējamo nederīgumu šiem testiem? Jā, patiešām. Šī komisija mums norādīja, ka mums ir jāveic pārbaudes saskaņā ar viņu norādēm. Mums bija jāveic trīs pārbaudes. Pirmā pārbaude ir um, parastā NDC pārbaude, kas jau ir paredzēta Francijas eh, likumos. Un tātad laboratorijā eh, vajadzēja pārbaudīt automašīnu, lai saprastu, vai šī automašīna tā kā apzinās, ka tā atrodas uz, eh, uz celiņa, uz laboratorijas celiņa. Otrais, mēs salīdzinājām analīžu rezultātus uh, ar uh, šādām iepriekš noteiktām pārbaudēm un to rezultātiem. Un trešais, mēs uh, veicām PEMS pārbaudes, pārbaudījām izmešus reālajā lietošanā. Un tāpat arī NEDC cikls, kas tiek veikts laboratorijā. Un tas uh, tika veikts mūsu uh, laboratorijās Francijā. Tātad tas tā kā vairs neatiecās uz tiesību aktiem, tas jau bija ārpus tiesību aktu robežām. Tātad jūs teicāt, ka tas ir ārpus uh, regulas, bet uh, šajā noteiku, šajos noteikumos ir skaidri pateikts, ka uh, izmešu normas ir jāievēro normālas lietošanas apstākļos. Un, atklāt sakot, šeit interpretācija var būt ļoti atšķirīga. Uh, bet jebkurā gadījumā šeit nav runa par laboratoriju. Ņemot vērā šos rezultātus, kādus jūs iekuvāt un kas ir tikuši publicēti un kas ir cauredzami, mēs redzam, ka pastāv ārkārtīgi lielas atšķirības starp uh, šo transporta līdzekļu reālo lietošanu un testiem, kas ir veikti pirmajā sertifikācijā. Vai jūs salīdzinājāt šos mērījumus, vai jūs uzskatījāt, ka jums jāveic vēlreiz stipēda apstiprināšana vai papildu mērījumi? Norādīšu, nu, ka mēs esam tikai tehniskais dienests, un šos jautājumus vajadzētu uzdot uh, Francijas kompetentajai iestādēji. Mēs nevaram atsaukt tīpa apstiprināšanu. Vai jūs esat uh, snieguši ieteikumus Francijas iestādēji, lai paziņotu, ka pastāv šādas problēmas? Uh, Jā, patiešām mēs eh, kontaktējāmies ar komisiju un mēs arī sagatavojām rekomendācijas. Šajās rekomendācijās parādās interesantas lietas pēc eh, šo 85 automašīnu pārbaudēm. Varbūt jūs varētu konkrētāk precizēt, tātad jūs šeit runājat par uh, apstādināšanas ierīci, par šo termisko logu, uh, vai arī par to, ka cīlis apstājas pēc 22 minūtēm. Vai jūs visu to konstatējāt uz šīm automašīnām? Nē, par šīm 22 minūtēm mēs eh, mm, neko nevaram teikt, neko tam līdzīgu nevarējām konstatēt. Attiecībā uz pārējām automašīnām, jā, šis lokus bija patiešām daudz ierobežotāks. Es nerunāju par tīpa apstiprināšanu, es runāju par uh, šiem 85 automašīnām. Jā, jā, patiešām mēs redzējām, ka pastāv šīs atšķirības, un ražotājs mums paskaidroja, kāpēc šādas atšķirības ir. Ko jūs domājat par ideju, ka mums būtu Eiropas iestāde, kas būtu virs nacionālajām iestādēm, tādām kā jūsējā, un kuras pienākums būtu nodrošināt, lai šie noteikumi ir efektīvāki un efektīvāk ievēroti visā Eiropā. Nu, es šeit izteikšos tikai eh, no savdienesta puses. Nevaru šeit pārstāvēt Francijas nacionālās iestādes viedokli. Jā, mēs iestāmies par vienotu kontroli Eiropā, jo visi tehniskie dienesti eh, strādā pēc vienādām metodēm. Mēs gribētu izvairīties no atšķirīgām interpretācijām starp dažādiem tehniskajiem dienestiem. Lai nebūtu tā, ka ražotāji var teikt, ka viens tehniskais dienests atšķiras no otra. Tātad mēs patiešām vēlētos, lai pastāv šāda Eiropas kontrols iestāde. Kariņkungs. Es patiešām uh, pavisam nejauši paskrējums garām. Uh, Man ir tāds skaidrojošs jautājums. Vai jūsu organizācija darbojas tikai tehniskā līmenī, vai arī jūs piešķirat tīpa apstiprinājumus? Mēs esam tehniskais dienests, neteikšu tikai, un patiešām Francijas iestādes, kas piešķir šo tipu apstiprināšanu, kas nu, uzliek zīmogu, to sauc par CNRV. Un šī iestāde ir atkarīga no vidas ministrijas, tā ir zem vidas ministrijas. Mēs neesam iestāde. Mans jautājums, un šķiet, ka arī pārējie kolēģi uzdeva līdzīgus jautājumus. Mums ir bijušas arī agrāk uzklausīšanas šodien. Esiet skatos nākotnē, un gan jau citiem sakā prasējis par šīm apstādināšanas ierīcēm, bet domāju, ka mums kā likumdevējiem vajadzētu saprast, kas ir jāuzlabo sistēmā. Tā lai nerastos šādas problēmas, kādas piedzīvojam pašlaik. Mēs redzam, ka mm, patērētāji gadiem ilgi ir pirkuši automašīnas, kas neatbilst nec likumiem, nec arī norādēm uz pašas automašīnas. Vai jūs redzat, ka pastāv ļoti um, spēcīgi sakari starp ražotājiem, kas mēģina nopirkt tīpa apstiprināšanu. Ko jūs varētu pateikt par uh, to, kā sistēma Eiropā varētu uzlabot? Un tāpat arī gribu zināt, vai jums patiktu šāda uh, supranacionāla iestāde, vai vajadzētu rīkoties šādā veidā, vai arī varbūt vajadzētu turpināt pašreizējo sistēmu tikai ar nelieliem pielāgojumiem. Nu, tas ir tās pašas jautājums, es jums ļauju runāt visas trīs minūtes. Jā, vēlreiz atkārtošu, ka pārstāvu šeit tikai sava dienesta viedokli. Pēdējā gada laikā esam daudz ko piedzīvojuši un esam sapratuši, ka tīpa apsiprināšana nedod atbildes uz visiem jautājumiem. Esam atklājuši lietas, ko ar šo tipu apstiprināšanu uz vairākām automašīnām mēs iepriekš pat nebijām pamanījuši. Domāju, ka tirgus uzraudzība varētu kliedēt jūsu bažas, jo uh, šeit patiešām var daudz ko iesākt. Tātad automašīna jau ir tirgū, tā ir um, normālajos um, lietošanas apstākļos. Nezinu, vai te tiešām ir izmantojot šo terminu, normālais liet, lietojums, bet jebkurā gadījumā tā jau ir šoferis. Un tāda ir jāskatās, vai šī tirkus uzraudzība notiks nacionālā vai Eiropas līmenī, tās varbūt ir citas diskusijas. Bet mm, tās varbūt uh, ir manas idejas, kas varētu jums palīdzēt. Tirgus uzraudzība, tad tā notiek pēc tam, kad uh, automašīņiem ir pārdoda, tā vairs nav uz ražošanas līnijas, un mēs skatāmies, kā tā uzvedas pasaulē. Tagad atsaukšos uz Gerbrandīkunga jautājumu. Jā, es saprotu, ka likums no jums kaut ko prasa, un jums ir ļoti būtiski veikt šīs pārbaudas saskaņā ar to, kas ir noteikts likumos. Mēģinu saprast, kāpēc jūsu tīpa organizācija neuzdod tādus būtiskākus jautājumus. Kāpēc jūs nesakāt, ka likuma prasības varbūt nav parāk loģiskas? Um, medicīnā ārstiem ir jāizpilda dažādas veidlapas, un bieži vien viņi saka, tam nav īpaši nekāda sakara ar pacientu veselību. Un arī šeit no jums daudz ko prasa bet eh, šķiet, ka tā kā jūs esat ārsti, varbūt jūs zinat mazliet vairāk nekā citi. Eh, varbūt jums ir ieteikumi, šādi ieteikumi jau ir bieži gadiem ilgi par to, kas būtu jāmaina. Pašlaik noteikumi ir Eiropas noteikumi. Uh, Un pat ja mēs kaut ko te mēģinām rekomendēt kā ārsts, tad mēs nedrīkstam tomēr atļauties teikt, ka es jums, ražotājiem, um, nenodrošināšu to, ko prasa tiesību akti. Galu galā par šiem mēģinājumiem, par šīm pārbaudēm maksā ļoti daudz, un tad uh, šajās regulās ir vai nu jāatļauj. Um, šiem tehniskiem dienestiem darboties eh, vai nē. Tātad šeit arī mēs ejam citā dimensijā. Jā, mēs varētu iet un meklēt citas lietas, bet pašlaik noteikumi ir tādi, ka mēs nedrīkstam to darīt. Jebkurā ja gadījumā mums nav atvēlēts tam pietiekami daudz laika. Gribētu arī papildināt, ka šī jaunā um, reglamentācija ar atšķirīgiem temperatūras līmeņiem un tā tālāk, uh, ļautu mums daudz vairāk uh, pārbaudīt automašīnas. Un tad mēs arī varētu pateikt, vai šīs automašīnas ir labas. Protams, pēc tam ir jāpārbauda arī ražošana, jāpārbauda vai tirgu tiek uh, saglabāts uh, tipa apstiprināšanas līmenis. Paldies tagad Tošinovska kungs. Cerēcī, I will speak in my mother language. I tak, eh, jak jste říkali, eh, přímo provádí a dohlíží na, na testování. Paldies, priekšsādātāji. Kā jūs norādījāt, UTAK eh, pārbauda automašīnas un uzrauga automašīnas. Pirms izcēlās šis skandāls, vai jums nešķīta, ka notiek kaut kas dīvains? Ka iespējams tiek izmantotas um, apstādināšanas ierīces testos, kurus jūs veicāt. Zinu, ka jūsu testi nebija veidoti tā, lai atklātu šādas ierīces, bet Vai jums tomēr neradās aizdomas, ka kaut kas īsti nav kārtībā? Atklāti sakot, nē. Druhý, eh, ve vaší odpovědi k otázce 8 uvádíte, že dnes nemáte možnost. Atbildot uz astoto jautājumu, jūs teicāt, ka pašreizējos Noteikumos, saskaņā pašreizējiem noteikumiem, jūs nespējat atklāt apstādināšanas ierīces. Vai jūs uzskatāt, ka jaunajā priekšlikumā, kur tiek izmantotas pētniecības un attīstības sistēmas, tiek atrisināta šī problēma? Tātad testēšana un tīpa apstiprināšana ir pietiekami. Vai šī jaunā sistēma jums nodrošina pietiekami daudz instrumentu, vai arī jūs uzskatāt, ka vai arī vajadzīgs vēl kaut kas bez eh, šī priekšlikuma? Attiecībā uz eh, normām par atzīšanu par spēkā nēsošiem mēs uzskatām, ka jaunais teksts ir daudz labāks, jo tas aptver, piemēram, temperatūras svārstības daudz plašākā diapazonā, tāpat arī šie robeža apstākļi būs daudz plašāki, ja mēs to salīdzinām ar laboratorijas testiem. Tātad noteikti tas mūsu darbā palīdzēs. Atklāt to, kas ir nelegāli vai nē, tas noteikti būs daudz sarešķītāk, jo ir daudz dažādu programmu un tekstā pašlaik pat vispār tas nav paredzēts. Es saprotu. Mans pēdējais jautājums. Šodien transporta komitejā bija debates par motorizēt transporta līdzekļu apstiprinājumu sistēmu. Un mēs apspriedāmies arī par uzraudzības iestādi vai uh, tādu um, iestādi, kas varētu mm, visu to uzraudzīt no augšas. Uzskatu, ka tā būtu pārliecīga birokrātija. Varbūt vienkārši vajadzētu paplašināt šīs iespējas, ko jūs aprakstījāt, vajadzētu ieviest tādu, kā zinām, standartizāciju. Vēl viens uzraudzības līmenis varbūt mums nedos risinām problēmai. Uzskatu, ka šeit runa vai nu par striktākiem noteikumiem, vai arī par kontrolas sistēmu, kas ļaus izmantot eh, pēdējās zināšanas un uh, progresu, kas ir panākt šajā jomā. Nedomāju, ka papildu uzraudzības iestāde kaut ko dos. Tas drīzāk būs vēl mm, pārāk birokrātiski jums un mēs neiesim uz priekšu. Tātad, vai jums nav bail no pārliecīgās birokrātijas šādā priekšlikumā? Jā, patiešām. Ja tas paplašina birokrātiju, tad es eh, nedomāju, ka mēs varēsim virzīties uz priekšu. Taču vienlaicīgi mēs, kā tehniskais dienests, vēlamies, lai noteikuma interpretācija būtu vienāda visiem. Tātad, ja ir kāda iestāde, kas ir pārbaudījusi, vai šis tehniskais dienests um, piemēro noteikumus, nu tad tas jau būtu labi. Nu, protams, nevajag šeit papildināt birokrātiju, nezinu, vai tas ir līdz ar to viegli izdarāms. Jebkurā gadījumā pašlaik mums atbilžu nav par uh, programmatūru Pašlaik mēs neesam pavirzījušies uz priekšu programmatūras problēmu jautājumā. Dank u, mevrouw de voorzitter. Um... Paldies, eh, priekšstādātāji. Man ir viens eh, vienkāršs jautājums, eh, skaidrības labad. Eiropas komisijas tīmekļa vietnē ir saraksts ar pa valstīm, kādas ir tirgus uzraucības iestādes, un Francijā rakstīts par uh, Motoru, tātad Direksona tehnika jutā, ka eh, atbild par transporta līdzekļiem. Cik saprotu, tā ir jūsu kompānija. Jūs esat uzskaitīti kā, kā tirgus eh, uzraudzības iestāde Francijām. Vai tas nozīmē, ka līdztekus eh, tehniskiem pakalpojumiem Jums eh, piekrīt arī uh, uzraudzības iestādes lēma? Pardon, c'est une erreur. <laughs> Nous ne sommes pas du tout euh, autorité euh, de surveillance, euh, enfin désignée en tant qu'autorité de surveillance euh, en France. Okay, okay, thank you. Well, that, that's cleared. <laughs> Nē, tā ir kļūda. Mēs neesam uzraudzības iestāde. Otrs jautājums. Eh. Otrs jautājums. Ko tad jūs varat un vēlaties darīt vēl ārpus? Uh, Um, tā, ko jūs esat NDC testa ietvaros. Nu, piemēram, ja franču iestādes jums uzdotu iztestēt uh, automašīnu atšķirīgos veidos, tātad ne tikai standarta NDC testu veikt, bet, bet veikt arī citas um, pārbaudas detalizētas. Un, ja, vai jūs to varētu un gribētu darīt, ja jums to uzdotu? Kompetentās iestādes, kas atbildīgs par certifikāciju, var prasīt eh, pārbaudes tad, ja to skatījumā ir risks vidē vai drošumam. Ja papildu testi ar šādu mērķi tiek pieprasīti, tad, protams, eh, tādi iestādes to var pieprasīt, un tie, tas arī tiek darīts. Tieši tā mēs arī darījām mūsu komitejas kontekstā. Jā, jo es vaicāju tādēļ, ka uzdien, nu, atbildot uz tiem iepriekšējiem jautājumiem, jūs sacījāt, ka, nu, principā, nu, jūs kā tehniskais, tehnisko programmas nezēs, jūs to, principā, nevarat darīt, jo, jo pretējā gadījumā jūs nonāktu tādā konkurences apstākļos ar citiem. Bet, principā, šāds pārbaudas, šādus testus uh, uh, pēc uh, lūguma jūs varētu paveikt, vai ne? Bet, prezidentam, patiesībā atbildi, kuras atsīju jau iepriekš, tā te runa par. Uh, tādu sistēmu. Mēs nevaram katru apstiprināju atsevišķi veikt. Mums jāskatās, kas notiek ārpus eh, šo pārbaužu cikla. Tagad mēs eh, prasām iestādēm, un, protams, tad mēs, jā, iestādes to prasa, protams, mēs kaut ko varam darīt, bet tad tie būs noteikumi atšķirīgi, tādi, kas nav regla. Um, nu, paldies, bet domāju par nākotni jo tā ir otra šīs diskusijas daļa. Viena no lietām, kas mums neliek mieru šajā komitejā, ir uh, konkurence starp tehniskajiem dienestiem un uh, automobīļu tipu apstiprināšanas iestādēm. Vai jūsuprāt šī konkurence um, ir tāda veselīga, noderīga, vai varbūt nākotnē tomēr no, tā, no tādas vajadzētu izvairīties? Es uzskatu, ka jāizvairās ir no konkurences eh, tiem, kam ir eh, tiem eh, automobīļi, kam ir mazāk par desmit gadiem. Jo tas tad ir pavārds interpretācijām, konkurence, tad var novest pie tā, ka konstruktors var doties pie viena dienesta vai pie cita, ja atkarībā no tā, cik kurš ir iecietīgs. Nu, no tādas situācijas ir pilnīgi jāizvairās. Yes, um... Nu, labi, bet uh, ir situācijas, mums ir tendences dalību valstīs. Nu, kā lai to tā pareizi pasaka? Tātad pastāv zināmas tendences, nu, varbūt būt pielaidīgākiem tekstiem, vai vismaz, eh, teiksim, eh, pašmāju autoru ražotājiem palīdzēt veikt noteikts tests. Es nesaku, ka tā ir runa par kaut kādām nelikumībām, varbūt, akurāt, bet katrā ziņā ir, lūk, eh, nu, teiksim, zināms, kopējas intereses liktas uz kārtas. Līdz ar to visi, ab, abas puses ir ieinteresētas, lai noteikti tipu mašīnas šos testus izietu sekmīgāk un ātrāk. Vai jums tāds iespējas, kas notiek Eiropā? Es šeit nerunāju kon konkrēti par Franciju, bet varbūt Itālijā vai citvietā tas varētu būt. Vai jūsu rīcībā ir mm, informācija, kas varētu par to liecināt? France... Euh, mēs varam atbildīt par Franciju, nu mēs nevaram paust savu viedokli par citur notiekošo. Es jums varu garantēt, ka Francijā noteikuma interpretācija ir ļoti, ļoti stingra, un līdz ar to nav tādas eh, būšanas uz vienu roku starp eh, iestādēm un konstruktoriem. Nu, es nevaru stāstīt par to, kā rīkojas citas iestādes un konstruktori. Děkuji, paní předsedkyně. Také mi dovolte vám poděkovat, že jste. Nākamais jautājums. Paldies, eh, priekšstādātāji. Arī es vēlos sirsnīgi pateikties jums, ka ieradāties ka mums ir iespēja jūs iztaujāt. Un vairāki jautājumi saistībā ar rakstiskajām atbildēm, ko sniedzās mūsu jautājumiem. Astotais jautājums. Tur beigās jūs norādījat, ka jautājumi, kas saistās ar izslēgšanas ierīcēm, Tātad jūs esat informējuši komisiju par šiem jautājumiem. Bet, ja paskatīsimies, kā tad uh, Eiropas regulējums ir attīstījies, Kādu konkrētu apzīmējumu jūs izmantojāt? Eh, kad jūs informējāt komisiju, ka, kas eh, tur piedalījās un, un, un ko tieši jūs tur teicāt komisijai? Oui, alors je, je voudrais juste apporter une petite correction. Donc... Es gribētu tikai nedaudz paskaidrot, jā, šo otro daļu jautājumā es nebiju pareizi sapratusi, kad mēs atbildējām, ka mums bija iespēja sniegt šādu nostāju vairākās darba grupās. Ar to gribējām sacīt, ka mēs kā tehniskais dienests iestājamies par metodoloģiskajām vadlīnijām, bet mēs šo vēlmi, lai būtu šādas rokas grāmatas, interpretējām kā ko pozitīvu, un tad mēs vairāk kārt komisijai, kā tehniskais dienests, norādījām uz to, ka mēs iestājāmies par tādām procedūrām, kas nav e, e, interpretācijai pieejams tā brīvi. Es patiesībā neatbildēju par šo apstiprināšanas instrumentu šeit. Es nepareiz biju saptus jautājumu. Konkrētņi statu komisiju. Nu, skaidrības labad vēlējos pavaicāt, ar ko tad jūs kontaktējaties komisijā? Aptuveni, kā tas notika? Un vai šī saziņa ar komisiju bija jūs pat apmierinoša? Vēlreiz jums pastāstīšu. Mēs atbildējām vispārīgi. Lorenz Beno jau sacīja, mēs darbojamies likumdošanas darba grupā nu, jau pāri pa 30 gadiem. Nu, jums pastāstīt, kurā sēdē mēs sacījām, ka mēs iestātos par eh, skaidriem noteikumiem, nu, tas ir nedaudz par daudz no manas prasīts, es nezinu. Es varu sacīt, ka mēs piedalāmies kopš 1970. gadiem. Um, šajās likumdošanas grupās, tātad arī direktīvā 200, numur 220, pie tās mēs arī mēs bijām strādājuši, un tur, protams, daudz dažādi cilvēki piedalās, katram ir sava interese. Un mēs iestājāmies, mēs kā tehniskais dienas iestājāmies par nepartam skaidru uh, sardzēšanas vai apstiprināšanas procedūru, bet, nu, komisijā toreiz strādāja citi cilvēki, tāpēc pirms 40 gadiem, tāpēc es jums nevaru sīki stāstīt. Nu, jā, mēs kā tehniskais dienas komisijai darījām, zinām, ka vēlamies, lai noteikumi būtu skaidri. Paldies, tad, eh, ja drīkst tādien jautājumu. Devītajā jautājumā jūs runājat par to, cik sarežģīti ir definēt um, normālu ikdienišķo pielietojumu, šis normal use. Uh, ja šo terminu uh, notraktēt ir tik sarežģīti, ko, ko jūs ieteikt izmantot tā vietā? Ļoti labs jautājums. Ir komplikēti. Nu, ir sarežģīti, kāpēc es tā teicu. Nu, tāpēc, ka mēs esam piedalījušies arī RDE regulas izstrādē, un es varu jums apliecināt, ka stundām ilgi norisinājās debatas, lai de definētu to, ko sauc par boundary conditions, robežu apstākļiem. Un kas ir normāli apstākļi, vai normāli apstākļi ir Eiropas ziemeļos, vai Eiropas dienvidos, austrumos, rietumos, kāds augstums, kāda temperatūra. Automobilis tik lietots tik dažādos apstākļos, ka nemaz tik vienkārši nav definēt, ko nozīmē no normal use ierasts lietojums. RTE definīcija, uz kuru mēs pat labam vairāk varam paļauties, to nemaz skaidri neatklāja. Nu, situācija nav viegla. Thank you, Madam Chair. Nākamais jautājums. Paldies uh, priekšsēdājiem, paldies mūsu viesiem. Arī par šo pašu jautājumu. Ikdienas šais pielietojums. Desmitajā jautājumā jūs uh, norādījat, ka šis ikdienas šais pielietojums normāli jūs uh, tāds trūkums, jo regulāri nav definēts, uh, kas tas ir. Vai jau kādreiz nav kādu, kādu par to informējuši, jo nu, pat jūs uh, atzināt, ka tā ir problēma, bet uh, šis uh, likums ir spēkā jau gadu desmitiem. Tā kā pieļauju, ka nesat visu laiku. Uh, šo termiņu cietuši klusi? Nu, patiesībā mēs regulā neesam sīksmāk pētījuši šo sadaļu, tāpēc, ka nu, tā ir, ka pēdējo gadu laikā pirms RDE pieņemšanas. E, es nejautāju, vai jūs to pētījāt, bet vai jūs ievērojāt, e, vai regulā tas nebija skaidri definēts. Jā, es saprotu, es pie tā vēl atgriezīšos, bet skaidrs, ka līdz šim apstiprināšanas procedūra tika veikta laboratorijā, un skaidrs, ka laboratorijā nav vajadzīga ierastā lietošana omulģus. Un tad pārējot pie TE parādās šis jautājums, bet līdz šim mums nav bijis vajadzīga tāda nomulījus. Interesting... Nu, ļoti interesants apgalvojums, cik mēs zinām. Viņam mašīnām taču tomēr ir jāatbilst uh, likuma normām un pantā 5.1 ir noteikti emisiju griezti ikdienas šim pielietojumam. Un jūs pat atzināt, ka ikdienas šis, protams, ir ārpus laboratorijas. NBC tests uh, ir domāts tam, lai mašīna saņemtu tipa apstiprinājumu, bet likums vienlaiks arī paredz, ka jums ir jāatbilst šiem, šiem robežu vērtībām, šiem limitiem. Un ka izslēgšanas ierīces ir aizliegtas. Nu, šīs lietas taču jums jāņem vērā arī, lai nu nodrošinātu to, vai mašīna atbilst lietošanas apstākļiem vai nē. Un uh, jūs iepriekšējās atbildēs sacījāt, ka šī, šis lietas jums īpaši neinteresē. Un jūs arī sacījāt, ka testēt un pārbaudīt to būtu sarežģīti, jo nav vienota norma. Bet kā tad varētu būt spēkā detalizēts normas, piemēram, par izslēgšanas ierīcēm, kas uh, mašīnām taču būtu krietni atšķirīgas? Bet, ja jums rodas iespējas, ka, nu, ziniet, kaut kas laikam nav no kārtībā, tad būtu jāizteic, kāpēc jūs, jūs tos neveicat. Vēlreiz paskaidrošu. Ja kaut kas nav gluži normāli, ja mums ir darīšana ar eh, krāpšanās ierīci, tad uh, mums tā ir jāmeklē, bet ja šodien ir eh, regulāti kā ir, starp 20 un 30. Uh, tad nav īsti saprotams, kas notiek. Šodien var secināt, ka regulā ir trūkumi pirms RD, tātad skaidrs, ka ir šīs svārstības starp 20 un 30. Ja no nu, mums neprasa, lai mēs pārbaudītu, tad mēs nepārbaudām. Es saprotu, ka NDC tests veicot tipu apstiprināšanu, jūs to nevarat noteikt, bet tomēr mēs dzīvojam informācijas laikmetā un ir citas pārbaudas. Um, Un iestādes, kas sacīja, nu, ziniet, eh, šis Renault, nu, piemēram, jā, tas tikai kā piemērs, ziniet, šis eh, Renault eh, tikko kā aizbrauc ārā, tā viņa veiktspēja daudz sliktāka. Šāda informācija taču bija jūsu rīcībā, un kāpēc jūs nekādu nesacījāt? Nu, ziniet, varbūt tiešām jāapstāst tuvāk, kas tur īsti notiek ārpus laboratorijas apstākļiem, jo šīm mašīnām taču jāatbilst visām normām, ne tikai tīpa apstrāšanas ietvaros, bet arī no gaisa kvalitātes viedokļa. Jums ir pilnīgi un absolūti taisnība, tieši tā arī šodien Francijā notiek Kopš ir zināms, ka emisiju līmenis neatbilst prasībām, tātad tas varbūt augstāks par 35, tad Francija spēr soļus, lai labotu šo temperatūras logu, kas tiešām ir pārāk šaurs. Nu, tā es nonāku tiešām pie šī pētījuma un jūsu izmeklēšanas komitejas. 86 modeļus jūs izpētījāt, droši vien te bijāt jūs, ja? Nu, un, uh, Tika pausta kritika par Eno Katjūru, piemēram. No ziņojuma tika svītrot zināms teksts, un daži avoti norāda, ka Renault Katjūra pilnīgi noteikti bija um, programmatūra, izslēgšanas ierīce, un uh, mērījumi par to liecina. Gala ziņojumā tas, uh, šis teksts uh, ir, ir izsvītrots. Vai Renault Kantūra gadījumā tiešām jūs eh, konstatējāt kādas nelikumības, kas eh, norādījis to, ka tur varētu būt šī, šī ierīce? Uh, sure es neesmu par to. Neesmu droši, vai saprotu jūsu jautājumu. Tad, tad eh, raksts, laikrakstā Financial Times, droši vien to redzējot. Un labi, šī problēma ar kalibrāciju Renault. Raksts bija par uh, izmeklēšanu Francijā un tika kritizēts tas, ka ziņojumā uh, daži tādi ļoti sāpīgi secinājumi ir izlaisti, jo šo ziņojumu sastādīja vidas ministrija, un uh, daži cilvēki uzskata, ka, lūk, jā, Lenjau Katila gadījumā bija skaidrs norāds, ka iz, tiek izmantot uh, programmatūra. Ziņojumā tas neatspoguļojās. Domāju, ka šie, šie dati varētu būt nākuši no jums, vai varētu tos apstiprināt. Nē, jo tā, ka mēs eh, neveicam nekādus programmatūras pētījumus, to dara cita kompānija. Nu, jā, es saprotu, jūs nepārbaudiet programmatūru, bet ja jūs veicat atsevišķus mērījumus un redzēt eh, tāds dīvainu nu, datu atšķirību, ko varētu izskaidrot tikai ar to, ka tiek piesaistīta kāda programmatūra, tad jūs taisa rezultātu par to varētu laicināt gan. Nu, nu Vēlreiz atkārtošos, bet mēs esam izmēģinājumi laboratoriju. Mēs veicam tādas izmēģinājumus, kāds no mums pieprasa, un pēc tam to, kas attiec uz programmatūru, tas pavisam nav mūsu ziņā, un tad Francijā izveidotās komisijas mērķis ir uh, atklāt visu, kas attiec uz, uz šo uz šo, šīm neatbilsmēm, kas arī Francijā novērots. Nu, tad es jūs aicinu uzdot jautājumus citām iestādēm, bet šodien mūsu uzdevums ir uh, 86 automobiļiem veikt izmēģinājums, un ar to tad mūsu darbs tad arī beidz. Grostēts kundze, lūdzu. Liels paldies! Paldies, ka esat mūsu viesi un ļoti skaidrs atbildes mums sniedz vēlos. Jums uzdot ārkārtīgi vienkāršu jautājumu. Kad jūs uzzinājāt par atšķirībām starp, emis, atšķirībām starp laboratoriju konstatētajām emisijām un citām uz ceļa? Kurā brīdī tad jūs to uzzinājāt? Nu, es tāpat kā visi citi domāju, ka mēs to uzņēmām no avīšu rakstiem, kas arī pieminēja pēmas, un tad mēs sapratām, ka mums laboratorijā nav tādas paši pasākumi kā citi. Krustētas kundze, jums nebija nekāda rādītāja, kas jums ļāva iedomāties, ka pastāv šādas atšķirības? Un kādas bija jūsu attiecības ar konstruktoriem vai konstruktīvi? Konstruktori jums piedāvā uh, savu maksu vai jūs esat gluži neatkarīgi? Kā jūs varat nodrošināt savu neatkarību attiecībās ar automobiļu konstruktoriem? Nu, tur gan bija daudz jautājumu. Es domāju, ka tagad nevienam nav noslēpums, Mēs visi ļoti labi zinām, ka e, regula par EDC paredzēja optimizācijas rādītājs, tātad tika pieļauti dažādi rādītāji, tātad ņemot vērā to, ko uzskatīja par pareizi, varēja saņemt labāks rezultāts. Taču uh, šī tolerants, šī svārstība pieņemšana bija juridiski pareizi. Nekad nesaņēmām nekādu spiedienu no konstruktora puses, lai šie izmēģinājumi liecinātu par uh, šīs, šo svārstību virzību konstruktoru interesēs. Nu jā, mums maksā par mūsu darbā, taču tas neliedz mums būt neatkarīgiem, objektīviem. Nu, atgādināšu, ka nu jau vasaras 50 gadus nodarbojamies ar šo lietu. Ja mēs nebūtu neatkarīgi, tad diez vai mums būtu izdevies tik ilgi palikt šai nozarei. Grostēts kundze, e, e, e, mans jautājums galīgi nebija aizdomu paušanas, vienkārši gribēju zināt, kādas jums ir attiecības ar konstruktoriem. Nu, runājot par nākotni Es saprotu, ka jums bija pienākums eh, kaut ko pielāgot, lai tagad pareizi īstenot RDE testu, bet tad kādas ir sekas attiecībā uz cilvēku vai finansiālajām investīcijām, lai jūs varat veikt savu darbu? Priekšstādāja Grostec kundze, vai jūs abus eh, savai, saviem jautājumiem atvēlētos laiks kopā, tad tagad izmantojat? Nē, saka Grostec kundze. Oui, alors effectivement, euh, il faut des investissements. Jā, patiešām mums ir vajadzīgas investīcijas arī attiecībā uz uh, nākamajiem cikliem. Uh, šeit uh, vajadzētu domāt par laboratoriju izveidi, un tam būs vajadzīgas diezgan ievērojamas investīcijas. Ja runa par pētniecību, tad arī šeit mums jau ir investīcijas šīm ierīcēm, ko piekabina automašīnām aizmugurē, lai mērītu izmešus un tie būtu 200-300 miljoni eiro, kas mums ir jāinvestē. Par PEMS gribētu norādīt, ka e, tehnoloģijas ir ļoti sarešķītas, lai izmantotu PEMS. Šie rīki ir salīdzinoši jauni un vajadzētu nodrošināt, lai šie mērījumi būtu um, atbilstoši. Tieši tāpēc ir jāveic e, priekšdarbi lai varētu pienācīgi izmantot uh, PEMS testēšanu. Nu, šis darbs mums ir prasījis diezgan uh, daudz laika. PEMS ir pilnīgi jauna tehnoloģija. Tā tagad ir paredzēta reglamentācijā un, protams, šī tehnoloģija vēl nav pietiekami uzticama tieši tāpēc mēs uh, strādājam pie tā, lai šie mērījumi būtu pēc iespējas uzticamāki. Uh, Tātad mums vēl trūkst vairāku komponentu. Šeit mums ir arī vajadzīgas investīcijas. Šīs investīcijas ir vajadzīgas eh, laboratorijām, tur ir runa par ventilatoriem, par slīdlentām, par visu, kas ir vajadzīgs, lai šī laboratorija būtu pēc iespējas atbilstošāka tam, kas notiek uz ceļa reālajā dzīvē. Tam ir vajadzīgas investīcijas. Un tehniskais dienests pēc savas definīcijas protams, darbojas ar savu laboratoriju un jums ir savi eksperti, tad, protams, ir vēl labāk. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgas modernas laboratorijas, lai mēs varētu strādāt um, inteliģentā veidā. Palučīkungs. Paldies. Eh. Priecājos jūs eh, šeit redzēt jautājumus, Lukāts. Kādus eh, tad pakalpojumus jūs sniedzējat autoražotājiem? vai eh, rezerves daļu ražotājiem. En, en dehors de l'homologation? Sí. Mm, ārpus eh, tipaida apstiprināšanas. Tad, tad testēšanā, izmēģinājumos mēs eh, šeit nu, vispārīgi, no nu, vispārīgi laboratorijās mēs varam veikt izmēģinājumus par ļoti konkrētām lietām. Ir daļa uh, tiesību aktos, kas ir paredzēta uh, transporta līdzekļiem, un bez tam ir arī noteikumi attiecībā uz um, aprīkojuma ražotājiem. Un te tātad varbūt runa par rezerves daļām, kas varbūt nav noteikti tiesību aktos, bet ir paredzētas, teiksim, patērētāja komfortam. Un šeit uh, arī ir šis aprīkojuma sāraksts Bet tas neatiec tikai uz uh, vieglajām automašīnām, te ir runa arī, teiksim, par smagajām automašīnām, par velospēdiem un tā tālāk. Mēs runājam arī par uh, fabrikas uh, apstiprināšanu. Tīpa apstiprināšanas funkcija ir tikai 20% no mūsu apgrozījuma. Pirmo Paldies. Eh, skaidrs, eh, tad vēl papildus jautājums. Eh, Rēģēt uz to, ko, ko sacīja kolēģi. Arī es nevēlos paust kādas aizdomas un apšaubīt jūsu lojalitāti un integritāti un jūsu profesionālismu. Nu, tāds nav man jautājuma mērķis. Tātad nec jūsu, nec, nec citu līdzīgu kompāniju godu prātu es neapšaubu, bet uh, tomēr. Vai jūs prātā svaigākie notikumi neliecina par to, ka kaut kas būtu jāmaina? Tāds iespējas, eh, ka reizēm mēs saskaramies ar pilnīgi skaidru un nepārprotamu interešu konfliktu, tomēr rodas, un vai tur tomēr nevajadzētu aktīvāk strādāt pie novēršanas? Pašlaik ir jārēķinās ar to, ka tikko bijusi krīze, un uh, tehnisko dienestu atbilstība ir atkarīga no noteikumiem, un tātad mēs domājam vairāk par automašīnas normālo pielietojumu. Tātad tieši tas mūs uztrauc vairāk nekā šīs aspekts, kur jūs pieminējāt. Sorry, Mr. Schulz. Šulc, kungs, lūdzu. Paldies, ka ieradāties. Daži jautājumi. Te jūsu atsevišķu sarakstā ir ierakstīts Rienistan. Un, bet ir zināms, ka Korejas, nu, protams, Dienvidkorejas iestādes pie Nissan Kaškai ir atraduši šo izslēgšanas ierīci. Vai jūs testējat Nissan automašīnas arī esat atklājuši kolīdzību? Donc euh, aujourd'hui, on n'a pas du tout été, euh, nous, en tant que. Nē, nē, šī lieta vēl nav nonākusi līdz tehniskajiem dienestiem, tāpēc mēs īsti nezinām, kas notiek, ko dara varas iestādes. Šķiet, ka pašlaik jau ir dialogs ar iestādēm. Bet, ehm, nu, ja vienāks, vienāks šāda informācija, tad būs varbūt ir papildus jautājumi. Bet, nu, labi, otrais, ehm, jūs esat vienīgais tehniskais dienests eh, Francijā, kuriem ir šādas ehm, tiesības. Tātad, apstiprinājumi tā tālāk. Eh, mm, jā, jā, tāda ir šī franču īpatnība attiecībās tiesiskajiem dienestiem, bet, nu, darbojamies jau kopš 45. gada. Jā, es vēlējos vecākā dētā. Vācijā ir diezgan daudz tehnisko dienestu, ko, kas eh, konkurē savā starpā, bet pie jums, eh, vai tad eh, valsts kaut kādā veidā tajā visā piedalās? Non, nu, pas du tout, il n'y a aucun lien. Nē, nē, nav nekādas saiknes starp valsti un mūsu sabiedrību. Te ir runa par uh, uzticēšanos, kas tiek atjaunota katru dienu. Uh, Tātad eh, uzticas UTEK eh, zināšanām. Tātad šis modelis darbojas, tie runa par administrāciju un tehnisko dienestu. Pastāv vairāki iespējami modeļi. Nu jā, iespējams, ka var apspriesties par to, mm, uz kādu modeli mēs vēlamies virzīties nākotnē, bet pašlaik šāda diskusija nav. Nu, katrā ziņā tas ir nedaudz eh, dīvaini, nu, man viedokļi raugoties. Pat, nu, labi, nu, jums, labi jums, lieliski jūs varat eh, bez konkurences strādāt. Bet eh, pēdējais jautājums, komentārs lūkāts. Vēl viena īsa piezīme. Vēsturiski tehniskie dienesti bija ļoti sasaistīti ar valsti un ar uh, autoražotājiem, jo tas ir tā ir izcelsme. Nu, vēlāk tas ir tehniskie dienesti tikai eiropeizēti, jo klienti nāca no visas Eiropas, bet uh, ņemot vērā to, ka uh, Vācijā ir bijis salīdzinoši daudz vairāk autoražotāju, nu tad mums ir jāsaprot, kāpēc ir bijusi šāda vēsturiskā attīstība. Eilers Sanders kundze, paldies priekšstādātājiem! Vēlos vecāt mūsu viesiem lūko. Tad jūs pārbaudiet gan vieglās, gan smagās automašīnas, vai jūs rīcībā tehniskais aprīkojums, kas jums dot iespēju pārbaudīt, vai izslēgšanas ierīces tiek, netiek iedarbinātas pirms smagās automašīnas nonāk laboratorijā. Un otrs, otrā jautājuma daļa Runājot par uh, transporta līdzakļiem, jūs sacījāt, ka jūs darat visu iespējamo, lai uh, atklātu kādas nebūšanas, nelikumības. Bet šos te, š, programmas, šos algoritmus jūs uh, tur nevarat uh, neko, neko darīt. Ka jums nav īsti veidu, kā noteikt, vai uh, šī iekārta automašīnā, tad, kad tā nav laboratorijā, ir ieslēgta vai nav. question, j'ai pas bien compris si votre question était euh, liée aux véhicules. Vai eh, jūs jautājums attiecas uz vieglajām automašīnām vai uz uh, uh, smagajām automašīnām? Nu, pārsvarā es vaicāju par smagajām automašīnām, kuras jūs pārbaudiet. Tiesība aktos ir noteikts, ka šāds iekārts ir aizliegts. Runājot par uh, vieglajām automašīnām, uh, Vai jūs pārbaudiet to, vai šis teikāts ir ieslēgts vai nav, vai jums ir šādies? Donc, et, <clears throat> et, nous avons euh, le matériel pour faire les essais euh, sur... Mums ir vajadzīgie materiāli, lai veiktu pārbaudes uh, smagajām automašīnām, taču mēs nevaram pārbaudīt, vai tiek izmantot apsēdināšanas ierīce, tāpat kā ar vieglajām automašīnām. Attiecībā uz vieglajām automašīnām ko mēs varētu iesākt, lai noteiktu, vai tiek izmantota šāda ierīce. Nu, varētu paskatīties uz temperatūru, varētu veikt tās pašas pārbaudas ar atšķirīgu temperatūru. Nu, mēs varētu teikt pārbaudas, teiksim, 0, 10, 40 grādos. Nu, ir dažādas iespējas, bet pašlaik vēl tādas pārbaudas netiek veiktas. Gribu papildināt attiecībā uz automašīnām un uh, autobusiem. Uh, um, pastāv tiesību akti, un šodien mums vairāk jautājumu uzdot iepirkēji pašvaldības, kas uh, vēlas uh, iepirkt autobusus ar dažādām tehnoloģijām, un tāpēc viņus arī interesē, kāds labums ir konkrētai tehnoloģijai. Šeit mēs veicam tādus uh, mazliet neparastākus testus, lai paskatītos, uh, kā tad tas viss izskatīsies eh, pie normālā pielietojuma, bet tas ir varbūt mazliet specifiskāk. Šeit ir jāsaņem tāds īpašs pieprasījums, un tad mēs varam arī mm, pārdomāt, kā mēs savas zināšanas varētu uh, izmantot klienta labā. Paldies, un trīs minūtes galā. Jums vairs nav nāk. Nous, non, c'est pas selon les questions si tu veux, tu peux interrompre. Te nav runa par jautājumiem, vai te var krāpties vai nē. Te, te ir runa par tīri tu, laika trūkumu, nu, tur ir tā nelaime. Deputāti runā bez mikrofona, tūkiem nav dzirdams. Priekšsēdētāji turpina, bet labāk ir uzdot jūsu jautājumu pavisam īsi, bet nu labi, nu, lai nu tā būtu labi, uzdot to jautājumu, bet pavisam, visam kodolīgi lūdzu. Vienkārši gribēju uzdot jautājumu, vai ASV, jo jums ir arī Amerika atzinums, vai no jums pieprasa piemērot tos pašus testus, ANO X automobīļiem, un vai jūs to darāt? Nu, es saprotu, ka jums uh, ir arī šādas iespējas. Mm. Jautājums ir par ASV, jā? Ja? Ah, nu labi. ASV tas attiec tikai uz aprīkojuma atzīšanu, uh, apgaismojums drošība. Te nav runa par pašiem uh, automobiļiem un arī ne, ne emisijas. Lielas paldies, paldies! Šaranovas kundze, es atvainojos, ja nepreiz izrunāju jūs vārdu. Paldies, mēģināšu izteikties īsti. Pirmkārt, paldies par sniegtajām atbildēm, arī par to, ka ieradāties šodien šeit. Kā jūs ziniet, pat labāk turpinās diskusija par to, vai nevajadzētu aizliegt uh, testus laboratorijās uh, uh, ražotāju telpās, tātad fabrikās. Nu, nezinu, ko jūs par to domājat, vai tā ir laba doma, vai ne? Un kā nodrošināt neatkarīgu testēšanu fabrikās, jo, protams, kaut kādai testēšanai tur jānotiek. Un, ja es varu pakomentēt, kāda pat, pat labi ir situācija, vairums tests notiek uh, tehnisko dienestu paspārnē vai, vai fabrikās. Mēs varētu teikt, ka, teiksim, uh, pēdējo desmitgažu laikā mums ir uh, bijušas pārmaiņas, kā tiek piešķirts tipa apstiprinājums. Tīpa Eh, pirms 30-40 eh, gadiem eh, izmēģinājumi tika simtprocentīgi veikti mūsu laboratorijās. Laika gaitā šīs tendences ir mm, pagriezušās otrā virzienā. Pašlaik lielākā daļa izmēģinājumu notiek pie ražotāja. Tātad pašlaik visi izmēģinājumi, kas notiek ražotāja instalācijās, uh, notiek ar mūsu klātbūtni, tātad mēs e, nepaļaujamies tikai uz e, ražotāju veiktajiem mērījumiem. Vai mēs piedalāmies automašīnas sagatavošanā? Nu, nē, te mēs nepiedalāmies. E, sagatavošanas darbos tātad mēs neesam klāt. Mm, pretējā gadījumā mums laiku būtu jāatrodas pie ražotāja. Bet tātad veicot izmēģinājumus pie ražotāja mēs eh, pārbaudām eh, visu to, ko ir paveicis ražotājs. Mēs skatāmies, vai izmantotie līdzekļi atbilst tiem, kas ir pieprasīti tiesību aktos. Un tā kā pie mums ir šie paši tehniskie līdzekļi, tad mēs eh, diezgan labi saprotam, kas ir vajadzīgs, lai veiktu šos mērījumus un lai uh, mēs varētu pieņemt tādus uh, mm, labus secinājumus pie ražotāja. Grostetas kundze, paldies! Tik tikko norādījāt, ka jūs vēlties, lai būtu Eiropas kontrols iestāde. Vai tas nozīmē, ka jūs uh, uzskatāt, ka tīpa apstiprināšanu var piešķirt vienkāršākā veidā vienā valstī atšķirībā no citām? Un vai ir vajadzīga arī paraugu prakses apmaiņa? Nu, protams, ka uh, interpretācija var atšķirties, to esam pieredzējuši. Nevaram šeit teikt nē. Attiecībā uz parāku praksi. Kā jau es teicu, mēs vairākus gadus piedalāmies reglamentācijas vērtēšanā, un šajā grupā mums ir partneri no Vācijas, no Spānijas, Itālijas. Tātad mēs tiekamies ar citiem tehnisko dienestu ekspertiem, kas arī piedalās šajā grupā. Uh, un mēs mēģinām panākt kopēju nostāju, tādu saskaņot nostāju starp tehniskajiem dienestiem. Tā lai mēs saprastu, kāda ir šī kopējā interpretācija. Tas nozīmē, ka tehniskiem dienestiem ir informācijas apmaiņa, lai nodrošinātu vislabāko tipu apstiprināšanas procedūru. Gribētu īsi paturpināt. Kādas automašīnas jūs izmantojat, lai uh, realizētu testus, kurus jums pieprasa veikt, un vai jums nav radusies sajūta, ka šīs automašīnas ir uzlabotas pēdējā brīdī, pirms eh, tās tiek atvestas uz kontroli, vai jums patiešām ir pārliecība par šīm automašīnām? Nu, pat ja mums būtu šaubas par uh, šo uh, eh, prototīpu, uh, tad tas tomēr mums neliek to piešķirtību apstiprinājumu. Tātad mēs pārbaudam uh, ražotāja iesniegto dokumentāciju, salīdzinam to ar atvesto automobīli, un mēs pārbaudam arī visu, kas attiecas uz ražošanu. Tātad tie ir runa par mm, modeli, par pāraugu, pēc kura uh, ražotājs sāks ražošanu, un tieši ražošanas procesu arī vajag pārbaudīt. Uh, Nu, šis prototips vienmēr eh, saņems tīpa apstiprinājumu. Ja nesaņems šodien, tad saņems rīt. Taču ražošanā ir jāsako līdzi. Mums jāpaskatās, vai šis eh, tips, kas ir apstiprināts, patiešām parādās arī uz ražošanas lentēm. Paldies, Banifo kundze. Oui, uh... Jā. Paldies. Man bija jautājums, bet man viņš izskrēja no galvas. Jā, jā, atceros. Man ir divi jautājumi, pasteikšos. Pirmais, jūs norādījāt, ka, lai atbildētu uz um, šo komisijas lūgumu, jūs veicāt dažādas pārbaudes, un uh, trešā pārbauda notika uz ceļa. Vai jūs uh, šo PEMS pārbaudi esat izmantojuši ilgu laiku un cik ilgi? Oui, parce qu'en fait, euh, quand on a commencé. Euh... Tad, kad mēs sākām ar RDE reglamentāciju, tad, uh, tad tas ir 2011. gads. Nu, neteikšu, ka te bija runa par tādu pabeigtu PEMS, te bija runa par uh, prototīpu, to, lai pārbaudītu šo metodi un materiālus. Kā jau norādīja Lorāns Pinoā, uh, esam veikuši šīs pārbaudas pēc uh, Karaskās komisijas lūguma, un uh, šīs ierīces arī uh, mm, bruka, tātad plīsa. Mēs uh, izmēģinājām šīs ierīces, lai attīstītu šo metodi, jo mēs piedalījāmies šīs metodas izveidē. Un no tāda oficiālā aspekta, tad mēs to izmantojām tikai pēc komisijas lūguma. Uh, Ļoti bieži savās atbildēs uh, jūs norādījāt, ka ir eh, vienmēr jāpiemēro noteikumi. Šeit varam jums piekrist. Tātad šeit ir runa par piesārņojošo vielu izmešiem, tāpēc, ka um, ehm, 200 cilvēki priekšlaicīgi mirst gadā tieši noks izmešu dēļ. Nu, te ir runa arī par automašīnu drošību. Uh, piemēram, attiecībā uz bremzēm, taču pastāv uh, noteikumi, kas ir jāievēro. Vai tas attiecas arī uz šādām drošības normām? Tātad, vai ir jāiekļauj atbilstības faktori no 2 līdz 5, norādot, ka tas ir drošības aspekts un tāpēc obligāti jāievēro? Es gribēju zināt, vai tikai piesārņojuma ziņā jūs esat gatavi akceptēt uh, tādus mērījumus, kas divreiz pārsniedz noteiktās normas? Vai tas, tad kā tas ir salīdzināms ar bremzēm? Nu, ir sarežģīti atbildēt tik īsā laikā, bet, uh, protams, ka mm, mums ir jārīkojas vienlīdz labi gan vīdes, gan drošības jautājumos. Tikko tika norādīts, ka autoražotājiem būs vajadzīgs laiks, lai ievērotu šīs normas. Tātad tiek noteiktas normas, bet pēc tam tiek pateikts, ka vairākus gadus ilgi šīs normas varēs divkārši pārsniegt. Nu, tāpēc, ka te ir ne par piesārņojumu, tad eh, tāpēc tas nav tik svarīgi. Gribētu zināt, vai tāds pats elastīgums attiecas arī uz drošības aspektiem, un šeit es iedomājos, piemēram, par bremzēm. Attiecībā uz drošību ir e Euro NCAP norma, kas ir eh, daudz striktāka par regulu. Un pašlaik visi e, ražotāji atbilst šim standartam Eiropā. Tātad e, šī regula ir pat vājāka. Nu, attiecībā uz drošību nav tādu uh, salīdzināmu lielumu ar PEMS. Drošības aspektos šādu iespēju kaut ko pārsniegt vai samazināt nav. Gīzekis kungs. Jā, Paldies. Paldies, Benokungs un Lapes kundze, ka iedāties labadēļas jautājumiem. Jautājums par manipulācijām ar uh, programmatoru Benoā kungs, jūs sacījāt, ka, diemžēl, šajā jomā ir zināms, ka pastāv šā programmatūra un ka tur varētu būt kāds progress. 38 inženieri pie jums sasēdā jūs dienestā. Un cik uh, daudzi no šiem uh, inženieriem ir eksperti programmatūras jomā? Uh, très peu, puisque aujourd'hui c'est. Ļoti maz, jo pašlaik šī nav reglamentācijas joma, kur tehniskajiem dienestiem vajadzētu iejaukties. Tātad mums nav konkurences šajā jomā. Un uh, atbildot uz šo jautājumu, es vēlētos norādīt, ka šajā uh, slavenajā karaliskajā komisijā, par kuru mēs runājām, ir arī otra laboratorija, LIFPEN. Un Šī laboratorija vairāk attiecās uz uh, programmatūras jomu, tāpēc, ka viņi vairāk specializējas šajā jomā. Un, protams, ka uh, mēs nāsam vēl pietiekami aprīkoti, lai veiktu šādas pārbaudas. Gribēju norādīt, ka, ka šī joma ir ļoti komplicēta un ir daudz dažādu komisiju, kas ir izveidotas uh, dažādās valstīs. Un šī komisija vēlējās saprast, vai ir iespējams iekļaut kaut kādus slazdus šajā programmatūrā, bet pašlaik es vismaz nezinu, kā kaut kas ir pierādīts attiecībā uz šo programmatūru. Šis jautājums ir ļoti komplicēts un to pašlaik izmeklē. Paldies par atbildi. Nu, nu nākotnē pie TPT jāpiestrādā noteikti. Tagad jums nav šāda eksperta, bet nākotnē mums vajag gatavot. Nākamais jautājums. Par mobīlajām eh, mēru eh, stacijām, ja tās saukiem pens jakārtām, eh, esam uzklausījuši dažādas eksperts šajā komitejā, viņi allaž saka, ka tur 10-20% ir iespējas izmantot. Jūs apgalvojat, ka simtprocentīgi var izmantot. Kā jūs uh, šo raugāties, uh, šo, šo jautājumu, tātad uh, mobilās iekārtas simtprocentīgai izmešu mērīšanai, kādā termiņā tās varētu ieviest? Tātad te ir divas lietas. Pirmkārtām, uzticēšanās normām. Tātad mm, mums ir ļoti daudz aprīkojumu ražotāju, uz kuriem attiecas šīs normas. Un komisijas laikā ļoti bieži mums Izmēģinājumi bija jāatkārto, jo ar PEMS iegūtie rezultāti nebija labi, tāpēc, ka šīs ierīces nebija pietiekami labas, teiksim, uztvērēji nebija, nedarbojās pietiekami labi. Tad, kad šīs PEMS ierīces darbosies labāk, nu, tad mēs varētu iegūt rezultātus, kuriem ir šīs tolerants rādītājs 20% attiecībās PEMS ierīcēm. Pašlaik tie ir 20%. Nu, nekad šīs PMS ierīces eh, nenodrošinās tik labus rezultātus kā laboratorijā, kur eh, rādījumi ir ļoti precīzi. Taču, ja runa par uzticamību, tad jau pusotru gadu mēs darbojamies pie tā, un šie PMS ierīču rezultāti kļūst ar vien uzticamāki, bet vēl ir jāturpina darbs. Pēdējais jautājums to uzdos Ekhaut kungs. Thank you very much. Um... Paldies. Te. Viens pēdējais jautājums, varbūt no manas puses tāds, nu, varbūt nedaudz dievēns, vai esmu pilnīgi sapinies. Neko nesaprotu. Jā, tipa apstiprināšana, tur man viss skaidrs, kā tas notiek, jums ir noteikti tās pilnvars, jums ir jākādas, kur jūs teicat mērījums, un testi ir ļoti detalizēti aprakstīti, jūs tos visus veicēt, līdz ar to, ja viss kārtībā, tad uh, tests ir iziets, tips apstiprināts, un mašīna var izbraukt ielās. Uh, Un vienlaikus jums tomēr taču būtu arī jāpaskatās, vai mašīnas atbilsta normālā pielietojumā, 5. panta 1. punkts, tiesība aktā par gaisa kvalitāti, kur norādīs, ka normālā pielietojumā emisiju līmeņi jābūt tādā un tādā līmenī. Un arī izslēgšanas ierīces ir, ir aizliegts. Un kurš tad atbild par to, lai šī likumdošanas daļa tiek pārbaudīta? Kurš tad pārbauda to, vai mašīnas atbilst šie, šiem likumdošanas aspektiem? Kurš par to atbild? Donc, euh, aujourd'hui, on a dit. Hmm, pašlaik tātad mēs veicam tīpa apstiprinājumus, mēs esam atbildīgi arī par ražošanas atbilstību, un mēs arī pārbaudām, kas notiek mm, kontrolas dienestos. Tātad tas ir tas, kas mums ir uzdots uh, noteikumos. Nu, varbūt jums nepatiks tas, ko es teikšu, bet uh, šī uh, normālās lietošanas kontrole nav um, attīstīta tipa apstiprināšanā. Un pašlaik jums uzdot jautājumu, ko tad mēs darīsim, vai mēs attīstīsim šo pētniecību šajā virzienā, tad tas, protams, ir atkarīgs no tā, kas mums tiks uzdots. Nu, pašlaik, atklāti sakot, mēs neesam veikuši izmēģinājumus normālajā lietošanas laikā, nu tā kā jūs to gribētu. Nē, to es saprotu, un jūs apgalvojat, ka uh, tīpa apstiprināšanas ietvaros šāds pārbils netiek līdz, līdz šim. Nu, to mēs arī zinām ļoti labi, bet uh, likumdevējiem taču jāskatās tālāk. Um, tīpa apstiprinājums ir viena lieta, bet izskatās, ka tiklīdz kā mašīna nonāk uz ielas, un nu, tā par to vairs neviens neatbild. Tā nedrīkstētu būt. Ir taču normas atbilstoši kurām izslēgšanas ierīces ir aizliegts. Kurš tad atbild par to, lai nodrošinātu, ka šis likumdošanas elements eh, tiek eh, īstenots? Mm, atbildīgās iestādes. Atbildīgās iestādes par tīpa apstiprināšanu. Nu, bet, nu, tādā gadījumā nacionālā apstiprināšanas iekārta. Nu, labi, nu, tad eh, mēs, jūs reizēt mums priekšā, un tad ir skaidrs redzams, kā jūs varat paveikt savus uzdevumus. Un, un nu, vienlaiks arī tirgus uzraudzības iestādi, kas gan ir nedaudz cita lieta. Labi. Tad viss. Euh, euh, Paldies Beatricē par šiem piemēriem, par atbildēm. Iespējams, ka tiks uzdot arī vēl jautājumi rakstveidā, un termiņš ir um, tāds pats, kā jau norādīju šorīt. Tas ir tātad 17. oktobrs. Tas ir mūsu termiņš, nevis jūsu termiņš. Paldies!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 Okay, colleagues, let's, uh, let's proceed. Nu, ko, kolēģi, pēdējā mūsu uzklausīšana šajā garajā uzklausīšana cēlēnā, ko uzsākām vakar pēcpusdienā, un man um, liels uh, prieks uh, par mūsu Nīderlandes kolēģiem šeit. Mūsu tātad uh, Nīderlandes kolēģi Andrē Ribens. Un pārstāvot uh, RDM iestādi un arī jūsu kolēģis. Vārds uh, jums, uh, īsam ievadam, un tad būs iespējas dot jautājumus. Paldies! Cienējamie parlamentārieši, dāmas un kungi, sveicināti! Pavēlu pēcpusdienu, bet uh, pēc tam, kas redzēju šā gātā, ziņās uh, eh, ierodzīju pērnā gada septembrī rakstīju par Volkswagen skandālu. Un es sapratu, ka plašsaziņas līdzekļus jau interesē ne tikai atšķirības starp CO2 izmešu atšķirībām un um, laboratorijas apstākļos un uz ielām, bet arī par atšķirībām attiecībā uz piesārņotām emisijām. Konkrēti NOx emisijas no dīzeļa automašīnām. Tajā laikā, protams, es nespēju prognozēt, cik lielu ietekmi uz Eiropas autoražotāju nozara atstās uh, šis uh, skandāls. kādā regulas otrā pakotnē, kādā viss attīstīsies, to varbūt bija prognozēt nedaudz vieglāk. Šī pakotne atradās gala stadijā, un mēs ar nepacietību gaidījām komisijas priekšlikumu. Bet pirmkārt, vēlos uh, pateikties šai komitejai, Hemis komitejai parlamentā par iespēju informēt jūs par Nīderlandes pienesumu un mūsu iestādes ar RDV, tātad pienesumu regulu izstrādē. Un arī kā esam piedalījušies emisiju testa pats to izstrādāju. Mēs sauc Andrejs eh, Renders. Esmu atbildīgais par, eh, M, par tātad emisiju mērīšanu RDV e iestādē, kas ir atbildīgā iestāde Nīderlandē. Izstādīšu priekšā savu iestādi. Mums iestāde varēs autorība par aģentūru. Mums tādām infrastruktūras un vidas eh, ministrijas pilnvarojumā. Apmēram 1400 cilvēku strādā mūsu iestādē. Nodarbojamies nu, ar eh, automašīnu tipu apstiprināšanu, ar eh, rezerves daļu un eh, automašīnu testēšanu, ar automašīnu reģistrāciju Nīderlandē, informācijas sniegšanu un dokumentu izdošanu. Tā ir skaitā arī atbildam par vajātāju apliecību izdošanu. Tā kā neesam tikai automašīnu tipa apstiprinātā iestāde klasiskā izpratnē. RDB. Piedalāmies dažādos uh, starptautiskos fórumos, gan apvienotajās nācijās, gan Eiropas Savienībā, kur tiek gatavot tiesību akti, kas eh, regulē transporta līdzekļu darbus. Darbojamies eh, tāpat arī ciešā sadarbībā ar ministriju. Mums ir arī tāpat um, automašīnu standārtu izstrādes grupa, tie ir astoņi eksperti, kas normas dažādiem ar automašīnām saistītiem jautājumiem, un eh, šeit es, piemēram, esmu eksperts emisiju jautājumā. Un piedalos šajā grupā. Esmu arī delegācijas vadītājs apvienoto nāciju ECE darba grupā, kas arī darbojas pie emisijām un enerģetikas. Ir tāda lieta kā pasaules uh, autotransporta līdzekļu harmonizācijas uh, darba grupa, un pie tā, tajā arī darbojos. Arī Briselē strādāju darba grupās, pie, kas regulē CO2 jautājumus. Un esmu arī Nacionālais tātad eh, vīdes un infrastruktūras eh, ministrijas eksperts un darbojos eh, šādā kapacitātē vairākās darba grupās. Tā skaitā arī tehniskajā komitejā, TCME komitejā, kas nodarbojas ar autotransporta līdzekļu regulēšanu. Un runājot par patreizējo regulējumu Eiropā, Eiro 5 un 6 regulas, tās tika pieņemts koplēmumu procedūrā. Tātad gan parlaments, gan padoma atbild par šo regulu pieņemšanu. Šodien daudz dzirdējām par šo 2007. gada regulu, kas nosaka pamata prasības. Tajā nav specifisku definīciju, bet tās, eh, šī regula nosaka fundamentālas prasības attiecībā uz eh, transporta līdzekļu emisijām un īstenošanas pasākumi figurē tehniskajā specifikācijā, kas savukārt tika pieņemta atbilstoši komitoloģijas procedūrai. Tā ir īstenošanas regula 692 2008. Autotransporta līdzekļu tipa apstiprināšanas procedūrā tehniskais dienests pārbauda, atbilstoši tātad mūsu uzdevumam, vai emisija līdzekļi tiešām atbilst prasītajiem un nosakamai CO2 vērtību, izmantojot ETC, tātad šo jauno braukšanas cikla testu. Citi testi tehniskā dienestā netiek eh, pieļauti. Tas tādēļ, lai izvairītos no tā, ka tehnisko dienestu, tehniskam dienestam uzvērts prasības būtu atšķirīgas. Kā mēs visi zinām, šis eh, testa cikls nu, ir nu jau vairāk kā 20 gadus vecs un nu, vairs neatbilst eh, šīs dienas eh, reālajām prasībām, tam kā cilvēki brauc. Arī runājot par CO2 patēriņu un degvielas patēriņu, 17. gadā ši, šo ciklu pilnībā aizstās ar citu ciklu, ar visā pasaulē apstiprināto um, procedūru WTP, tātad uh, automašīnu izvērtēšanas procedūra. Un šis jaunais testa cikls tiek izstrādāts apvienoto nāciju paspārnē. Un tās ir spēkā, tas šis process sākās jau 2010. gadā. Mēs Nīderlandes uh, vārdā no paša sākuma esam piedalījušies šajā procesā, kā arī WTP um, iestrādē Eiro 5 un 6 regulās arī. Bet uh, Tagad atgriežos eh, vēl par pāris gadiem, sanākā nākotnē, 2006. gadā, strādāju pie šīm pamatā prasībām, kas figurē Eiro 56 regulā. Eiropas komisija jau prognozēja un paredzēja, ka NDC testi būs nepietiekami, lai nodrošinātu eh, zemu piesārņojumu un emisiju, emisijas uz ceļa, piemēram, NOx emisijas. Komisija jau tajā laikā paredzēja 2006. gadā, ka um, regulējums ir nepietiekams. Komisija norādīja, ka būtu jādomā par uh, portatīvo sistēmu izmantošanu mērījumiem. Un būtu jāprecizē, kas, uh, kas ir emisiju pārsniegums, uh, testēt mašīnas uz ceļa. 15. pēn trešā daļa Eiropas komisija ir uz, tika izdot, uzdots izstrādāt atbilstoši komitoloģijas procedūrai šādu regulējumu. Nu, kas tad ir noticis? Pētījums sākās, eh, process sākās 11. gadā. Pagājuši 4,5 gadi, respektīvi, līdz eh, notika Volkswagen skandāls. Es arī pašu sākumu piedalījušies procesos, eh, lai nodrošinātu to, ka Nīderlandes viedoklis šajā komitejā adekvāti tiek pārstāvēts. Procesa gaitā vairāk Nīderlandes priekšlikumu tika iesniegti un tāpat arī pieņemti, uzlabojot tehniskās eh, normas eh, otrajā un trešajā D pakotnē, kas tika pieņemti maijā un oktobrī 15. gadā, attiecīgi pirmā, pirmā un nākamā pakotne. Bet eh, otrās pakotnes iznākums. 28. oktobrī bija pēdējās sarunas, kurā tika salikt punktu uz zīmu, un tur šādā Nīderlandes priekšlikumi tika ignorēti. Izstāšanās datumu, piemēram, par vienu gadu tika pagarināts termiņš. Un nu, arī atbilstības faktors, kas bija 1,6 sākumā, tika paaugstināts. Un gala versijā kompromisā figurē tagad 2,1 punktu faktors. Un, un Ilona nebija īsti apmierināta ar šādu rezultātu, bet nu tomēr. Esam apmierināti, ka tagad uh, tiek strādāts uh, pie divām jaunām īstenošanas regulām par AD īstenošanu, kas arī iekļauj arī informāciju no uh, uh, ražotājiem attiecībā uz dažādu stratēģiju izmantošanu. Labi zināms, ka šīs pakaļas apstiprināšana notiks uh, pavisam drīz attiecīgā komitejā. Arī tur Nīderlanda ierosinājusi vairākus grozījumus, vairākus uzlabojumus. Tādēļ likumdošanas eh, būtiska, būtisks elements būs ceturtā pakotne, kas pavērs iespēju tipa apstiprināšanas procedūrā veikt papildus eh, testus, ko varētu veikt nākrīgi pētnieki uz, eh, uz ceļiem. To varētu uzskatīt par tirgus uzraudzību. Tirgus uzraudzība arī viens no diskusijas aspektiem padomus darba grupā, kur tiek runāts par jauno pamata direktīvu attiecībā uz uzraudzību, respektīvi apstiprināšanu un tirgus uzraudzību. ADV bija viena no pusēm, kas strādāja pie šī lēmuma pieņemšanas, eh, nu, tad pārstāvot Nīderlandes. Un nostājies, neesmu eksperts šajā jautājumā, tādēļ varu vien jūs informēt par, par vispārīgiem jautājumiem. Nīderlanda viennozīmīgi atbalsta šī priekšlikuma mērķi. Pozitīvi raugāmies uz to, ka priekšlikuma mērķis ir eh, uzlabot eh, autotransporta līdzekļu tipu apspriešanas procedūru un uzlabot tāpat ir tirgus uzraudzības līmeni nedaudz kritiski raugāmies uz dažiem no izvēlētajiem risinājumiem, bet uh, kopumā uzskatām, ka risinājums ir efektīvāks un realistiskāks nekā līdz šim um, ir vērstos uh, eh, manāmiem uzlabojumiem. Jāņem vērā jaunā realitāte, ko ir pavērsta Volkswagen lieta. Arī mūsu parlaments izrāda lielu interesi par šo dosē. Uh, Un tā, tā rezultātā mm, parlaments ir ierosinājis vairākus eh, jautājumus un rezolūcijas. Tas ir precizējis Nīderlandes nostāju attiecībā uz tīpa apstiprināšanas procedūras uzlabošanu. Daudz striktākus noteikumus tad izvirsam visām pusēm, un arī eh, uzraudzības līmenis tiek pārcēts augstāks. Noslēgšu. Vēlos apstiprināt, ka KDV turpinās spēlēt būtisku lomu tiesību aktu turpmākā izstrādē aktīvi piedalīsimies arī emisiju regulējuma izstādēm. Paldies, ka uzklausījāt mani un labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Dank u wel. Geef uh, meteen het woord. Liels paldies. Tātad dosim vārdu referentam Garbrandī kungam. Paldies priekšsēdētāji. Pateicos uh, arī Reindera kungam par viņu prezentāciju. Jautājums no manas puses. Runājot par tiem tematiem, ar kuriem nodarbojas ne pusotru dienu ļoti rūpīgi. Jūs sākāt, sakāt, ka regulā nekas nav sacīts par to, ka jāizseko izslēgšanas ierīces, un tā jums dēļ nenotiek šāda veida kontrola. Nu, tas tad arī ir tas sabotais loks. Jo tā tad nav tādi testi, kuru mērķis ir identificēt iespējamās ieslēgšanas ierīces. Līkumdevējam un arī um, tiesības sargājušam iestādēm šāda procedūra, manuprāt, neliekas īpaši efektīva, jo mēs zinām, ka šāda, šādas izslēgšanas ierīces nu, jau gadiem tiek izmantotas. Man ir labas eh, attiecības ar eh, to organizāciju, kas ir atbildīga par šādu ierīču identificēšanu. Kādu jūs uzskatām, uh, kāda ir jūsu loma šai ziņā? Tad, jo manā skatījumā tā būtu arī Nīderlandes iestādes atbildība. Nu, te ir uh, problēma, ko tad mēs uzskatām par apstiprināšanu. Uh, tas atainojas pēdējo dienu diskusijās, ka šāda problēma pastāv. Konstruktors neuzskata, ka šāda izslēgšanas ierīce ir eh, manipulācija, bet eh, ietver direktīvā ir aizliegums šādas ierīces izmantot. <clears throat> Ļoti grūti atrast kaut ko tādu, eh, kas jums, kas liek ar jums manipulēt, kas ļauj jums manipulēt. Kā tad var atklāt ko tādu, ko konstruktors ir iestrādājis programmatūrā? Uh, Tātad sanāk, ka mums jāmeklē kaut kas, nezinu kas, nu tas ir ļoti grūti. Tāpēc komisija, īstenot Eiropa 5 tiesību aktu komitoloģijas pakotnē, norādīja, ka ir jāizmanto cita papildu pārbaudas metode, lai nebūtu tikai DC laboratorijas testi, bet arī testi normālos braukšanas apstākļos, un tas bija pamata elements, šī te RDE testi, kuru mērķis ir samazināt iespēju, ka ir šāda izslēgšanas ierīce. To es ļoti labi saprotu nākotnē, jā, bet vai tas nozīmē to, ka sākot no 2017. gada šīs izslēgšanas iekārtas ar vienu nevarēs atrast, kā tikai tad, ja mēs pāriesim pie RD testiem. Nu, tas nozīmē, ka veseli desmit gadi būs pagājuši. Es vispār šādu termiņu nevaru iedomāties. Vai cilvēki, kas ir atbildīgi par eh, tiesību aktu īstenošanu šai ziņā, arī Nīderlandes iestāde nevar nodrošināt to, ka netiek izmantotas nelegālas ierīces. Un taču notiek šis tests 22, 25, 30 minūtes, vai tad tiešām nevarētu šai laikā uh, secināt, vai ir šāds ierīts vai nē, vai jums nekad nav bijuši instrukcijas, kā pārbaudīt to? Jā, tieši tā arī ir. Saka, Render kungs, mēs visi jau esam darījuši, tas arī atainojas ziņojumā. Mēs esam secinājuši, ka ir atšķirības ar testu rezultātiem. Test, uh, laboratorijas apstākļos un uh, tiem rādītājiem, kas parādās uz ceļa ar PEMS pārnāsājumiem emisijas izmēru iekārtām. Un mēs jau par to arī agrāk Briselē esam plaši runājuši. Ir atšķirības starp testi, testu rezultātiem un radītājiem reālos apstākļos. Un uh, šī atšķirība ir jānovērš, jo nav pareizi, tas neatbilst Uh, tiesību aktu par emisijām prasībā. Un akcents tika likts uz iestādēm un tehniskajiem dienestiem. No tiem sagaidīja, ka tie sagatavo testu, kas to var pārbaudīt, uh, secināt, vai tiek lietots izslēgšanas iekārtas vai nē. Bet ne jau ražotājiem būtu ar to jānodarbojas. Mēs uzticējāmies tam, ka konstruktori nenodarbojas ar manipulāciju. Gerbrandī, kungs, bet tā jau jums tagad jābūt makten dusmīgiem, jo patiesībā jūs uh, piekrāp ne tikai Volkswagen, bet arī Fiat un citi autoražotāji. Vai tad uh, jums vispār nav žēl, ka jūs neesat bijuši stingrāki, nu jau vesels gadus, deviņus gadus īstenot savu kontroli? Paldies. Render kungs nu, mums, kā iestādē, ir ļoti grūti iztenot izmeklēšanu, kas varētu secināt, vai tur kaut kas tiek slēpts, kāda no šādām ierīcēm. Mums ir iekšējais tirgus, mēs sadarbojamies ar visām institūcijām, un ja politiskā līmenī, pētījumu līmenī Nīderlandē un arī Nīderlandes parlamentā nav bijis interesi par to, kāpēc ir tādas atšķirības starp uh, laboratorijas datiem un uh, datiem uz ceļa. Mm, tas nebija politiski svarīgs jautājums, kā, bet uh, tur bija arī runa par CO2 radījumu atšķirībām. Mēs nevarējām pārbaudīt ko tādu, par kā esamību mēs vispār nezinām. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Paldies um, arī, Renērs kungs, jūs esat ieradušies uz mūsu komiteju. Šeit ir runa par ļoti komplicētu tehnisku tematu. La, la, leider spreche ich kein Niederlandisch. Nu, diemžēl nerunāju nīderlandiski. Man ir jārunā vāciski un mani tulko. Atvainojos. Tātad, sākšu vienkārši. Šeit ir runa ne tikai par tehniskiem sarežģījumiem, bet ir arī sarežģīta šī administrācija. Šķiet, ka jūs esat konsultants un eksperts, vismaz tā ar jūs. Tā ar jums iepazīstina. Vai jūs esat ierēdnis Nīderlandē, vai jūs esat neatkarīgs konsultants? Tas būtu pirmais jautājums, uz kurus gribu saņemt atbildi. Jā, ik ben Andrija Reinders. <laughs> Jā. Jā, nu man sauc Andrejs Reinders. Tā ir pirmā lieta, ko vēlos jums teikt. Es strādāju RDW, Nīderlandes uh, automobiļu iestādē, un tajā nodaļā, kuras misija ir uh, likt uh, sadzirdēt Nīderlandes balsi visādās tehniskās grupās. Un tad, kad mēs sazināmies, piedalāmies apspriedēs ar ministrijiem, uh, tad eh, starptautiskā kontekstā mēs eh, paužam Nīderlandes viedokli, kaut arī es strādāju RDV, un tas nav savādi, tāpēc, ka mēs esam saistīti ar šo iestādi, un mēs īstenojam to mandātu, ko mums ir uzticējusi šī iestāde. Ai atbildēs jūsu jautājumu, es esmu ierēdnis. Jā, tā bija pareizā atbilde. Bet, nu, mēs gan jau arī uzticētos jums, ja jūs būtu tikai konsultants, nevis ierēdnis. Uh, Vakar un šodien mēs uzklausījām Itālijas un Luksemburgas ekspertus. Un mēs eh, šeit runājām arī par temperatūras diapazonu izmantošanu, par mm, eh, apstādināšanas iekārtām, kas eh, izslēdz izmešu attīrīšanu pēc 22 minūtēm, un tika pat pausta viedokļi, ka tas esot legāli. Tātad Eiropas noteikumi tiek interpretēti ļoti atšķirīgi. Eh, ko jūs domājat par šiem temperatūras diapazoniem un atslēgšanas ierīcēm pēc 22 minūšu laika perioda? Vai jūs uzskatāt, ka tas atbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem? Dank u wel eh, voor. Eh, Paldies par jūsu jautājumu. Saskaņā ar visiem pētījumiem, kas tika veikti pēc Volkswagen skandāla. Francija, Vācija, Anglija. Mm, pētījums veica, un arī mēs tādu veicām. Un no tā izriet, ka ir vesela virkne emisiju kontrolas stratēģija, kas tiek piemērots. Un tagad jautājums ir konstatēt, vai šīs stratēģijas ir pieņemams vai nē, vai tas tiek uzskatīts par izslēgšanas ierīci vai arī nē, vai konstruktors. Var sacīt, ka šī emisijas stratēģiju izmaiņa ir vērsta uz cinēju aizsardzību vai arī tomēr izmantotā tehnoloģija ir jau gana laba, lai regulētu emisijas. Tāda šāda veida jautājumi rodas. Un tagad ir runa par kopīgas nostājas izstrāde Eiropā. Un Eiropas komisija šai ziņā ir uh, izšķirošs spēlētājs. Tās uzdevums ir vadīt diskusijas ar dažādajām iestādēm, kas arī ar šo jautājumu nodarbojas. Un šajā gadījumā mēs mēģinam secināt, kuras būtu tās manipulācijas, ko var eh, iedomāties, un kādas būtu tādas, kas būtu pilnīgi aizliegtas, ko tad uzskatītu par izslēgšanas ierīci. Ceru, ka esmu atbildējis jūsu jautājumu. Madam Bonifā. Bonifā kundze, paldies, runāšu franču valodā. Paturināšu jautājumu par izslēgšanas ierīcēm. Un jūs sniegtā atbilde uz astoto jautājumu. Jūs šajā atbildē runājat par ko tādu, kas man izraisa interesi, un es domāju, ka es neesmu vienīgā. Tur ir runa par PSC e vadlīnijām. Vai jūs varētu pastāstīt sīkāk, kas tās par vārdlīdinījām attiecībā uz izslēgšanas ierīču identificēšanu? Paldies! Deuxième ligne de votre... Jūsu atbildes otrais, uh, otrā rindkopa. Uh, page 6. Sestā lapas puse. Astotais jautājums. Jūsu atbildes otrā rindiņa. Tam mēs izmantojam koncepts Jersey vadlīnijas, lai izmantot, lai veiktu papildu testus. Ja, duidelijk. Sorry, ik moest even zoeken. Ah ja, es meklēju šo tekstu un īsti neatradu uzreiz, tagad es zinu, par kuru un nu, jā. Uh, Nu, es varu paturpināt, ja es tam sniegto atbildi. Ir pētījums, ka tika veikts, ir ziņojumi arī ir publiski pieejami. Tur ir atrodama vesela virkne datu. Saskaņā ar, te, ar šiem veiktiem testiem ir svarīgi, lai Eiropā tik, uh, šīs lietas tiktu īstenotas saskaņoti. Jautājums, kā mēs rīkosimies tagad. Eiropā mēs strādājam tā, lai rīkotos kopīgiem spēkiem saskaņotā veidā. Vācija, apvienotā karalisti īstenoja pētījumus, un tāpēc mums arī kopā ar viņiem jā, jāapspriež rezultāti. Un tad mums ir jālūdz vadlīnijas no komisijas. Komisija atzina, ka tādas vadlīnijas ir vajadzīgas pēdējā darba grupas sanāksmē. Donc, vous avez... Papildu jautājums. Tātad jūs izmantojat šo GSI metodoloģiju, tā jūs sakāt savā atbildē, vai jūs, vai jums ir jau pirmie rezultāti, vai arī tīos, tos var publiskot, vai jūs varētu mums tos lūdzu sīkāk pastāstīt? Jā. Ja. Jā. Ehm, JRC mums palīdzēja raksturot to, ko var darīt, kā testus var padarīt ātrāk vai īsā vai ilgākā laikā. Tur ir lielāka elastība citā ātrumā. Tātad ir eh, ar šo testu palīdzību iespējams secināt, vai automobilis uzvedas īpatnēji. Un te es varu sacīt, ka Volkswagen to laik, Volkswagen to laik, kad uh, Volkswagen skandāls nonāca plašsaziņas līdzekļos, tad uh, radās jautājums, vai tas bija vienīgais uzņēmums, Es atvainojos, mans jautājums, vai jums bija jāatsauc certifikāts automobilim, tāpēc, ka tajā tika izmantota izslēgšanas ierīce. Tāds ir mans jautājums. Nee, we hebben alleen uh, vragen gesteld aan de fabrikanten of ze een gelijksoort. Mēs uzdevām šo jautājumu konstruktoriem, ražotājiem. Uh, Mēs gribējām zināt, vai arī viņi izmanto izslēgšanas ierīces, tāpat kā to darījis bija Volkswagen. Un tad mēs um, pārbaudījām to ar tādu programmu, ko mēs nodevām uh, kopīgajā izpētes centra pārziņā. Un tad Eh, dati tiks nosūtīti nacionālajiem parlamentām vēl šomēnes ar visiem datiem. Bet vai jūs šajā izpētes komitejā varat sacīt, ka ir kāds automobils, kurā bija izslēgšanas ierīce un kurai te tika atsaukts certifikāts? Vai jūs nākošajā ziņojumā to varētu izstāstīt? Nu, jūs saprotat, ka tagad es jums to vēl nevaru stāstīt jo vispirms šis ziņojums ir eh, jānodod eh, mūsu nacionālajiem iestādēm parlamentam, un pēc tam mēs varēsim runāt par tā visu sakām. Un tad jūs par to stāstīsiet Eiropas parlamentā, vai ne? Jā, labi, ļoti labi. Gerbrandī, kungs, lūdzu. Jā, dank vēl, mevrouw de voorzitter. Eh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vai jums jau ir dat, datums, kad jūs uh, pabeigsiet šo ziņojumu, kad tas nonāks nacionālās iestādes pārziņā. Manā, man nav šādu datumu, bet nu, tam vajadzētu būt līdz šī mēneša beigām. Ļoti labi, paldies! Naar, daarom vraag ik het ook. Ik, ik wil naar de dag van vandaag. Wat, wat doen we met... Vēlos atgriezties pie pašreizējās situācijas, ko mēs darām ar tiem automobiļiem, kas nepārprotam neievēro tiesības, tiesību aktus. Uh, un šiem uh, automobiļiem jau ir apstiprinājums vai, vai Opel Zafira arī ir nonākuši šādā situācijā, ir nepārprotam daudz vairāk emisiju uz ceļa nekā laboratorijas apstākļos un RW ir, uh, jūsu uzņēmums ir piešķīris uh, certifikātu, bet vai tad arī tad jūsu ziņā nav to atsaukt? Atbildi. Mūsu organizācija ir piešķīrusi globālo certifikātu, bet KVA sagatavo citu certifikātus un tieši tā filiāla nodarbojas ar Opel Zefira. Mēs bijām iesaistīti tikai šajā izpētē, taču mēs nevaram apšaubīt to, ko saņēmām no KBA. Mēs saņēmām no KBA informāciju par konkrētiem etapiem, bet par emisijām ir atbildīga KBA, tā ir galīgā atbildīgā iestāde. Bet jūs uzņēmums ir apstiprinājis tīpu, KBA ir atbildīga par emisijām, un tad saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem RDW ir jāiesniedz oficiāls pieprasījums Vācijas iestādē, Vācijas iestādēs, uh, tajās iestādēs, kas nodarbojas tipa apstiprināšana, lai tās uh, uh, pieņem pasākums. Nē, vispirms mums ir jāpierāda, ka ir kāda problēma, un KBA Vācijas iestādē, tad mums ir jāinformē, vai tais kaut kā at, attiecas uz tipu apstiprināšanu. Tātad eh, mēs ar BV neko nebijām konstatējuši. Šo pētījumu veica KBA. Iestāna. Eh, zinot, kas bija noticis ar eh, Opel, bet jūs, jums arī pazīstam, ir pazīstams Bērnas universitātes pētījums. Tad arī ārte televīzijā parādījās uh, informācija. Nu, skaidrs, šī te zafira uh, lieta ir pazīstama. Kad jūs esat atbildīgi par tipa galīgu apstiprinājumu, tad, ja, es domāju, jūs saprotat, ka jums arī jārīkos. Vai jūs pie, pieprasiet, lai Vācijas KBA ātri noslēdz šo ziņojumu, lai jūs pēc iespējas drīzāk varētu piedāvāt rezultātus. Paldies. Dat wordt juist net bepaald uit de conclusies door de KBA. Ja. Protams, ka varbūt tas varētu izrietēt no KGBA uh, secinājumiem attiecībā uz Opel. Diez vai, ka to mums diktēs kaut kādi panti, kas teiks, ka kaut kas nav kārtībā. Bet uh, jūs taču kontaktējāties ar KGBA, vai jūs zināt, par ko ir šis pētījums un kādi ir šie ticamie uh, rezultāti? Nu, nē, mums vēl nav šī galīgā atzinuma no KGBA, kas mums ļautu uh, saprast, par ko te ir runa. Jā, bet jums varbūt ir kaut kādas idejas, kas tur varētu parādīties. Nē, nē, mēs vienkārši kontaktējamies ar viņiem un ņemam vērā, uh, kas notiek. Es atvainojos, bet tas izklausās mazliet pasīvi. Man likās, ka jūs kā iestāde, kas esat atbildīgi par galīgo tīpu apstiprinājumu, uh, balstāties uz um, iepriekšējiem tīpa apstiprinājumiem un ka jūs uzņematies atbildību par galīgo tipu apstiprinājumu. Galīga, gal galā tikai viena iestāde, kas var atsaukt tipu apstiprinājumu. Domāju, ka jums saskaņā likumdošana vajadzētu kontaktēties ar KGBA. Tas viss izklausās mazliet pasīvi. Jo īpaši gribu norādīt, ka eh, par šo tēmātu ir bijis ļoti daudz rakstu un. Mm varbūt jūs uh, būtu varējuši visu mazliet pātrināt. Atbilde. Vai tas ir vienīgais? Nē, tā, tā, tā, tas nav mūsu vienīgais pētījumu lokus. Vai mums vajag rīkoties? Es nedomāju, ka mums vajadzētu rīkoties. Domāju, ka atbildība ir jāuzņemas tiem, kas uh, vēlas nodrošināt uh, rezultātus izmešu jomā, un kuriem arī būtu jāskatās, vai nav uzstādītas šādas nelegālas programmas. Kamēr tas nav noteikts, mēs nevaram pieņemt nekādus oficiālus pasākumus. Kā jau norādīju, testi vai pētījumi par to, ko varētu uzskatīt par apstādināšanas ierīci, kas ir nelegāla, uh, Tas ir tēmats, kas ir jārisina sazinoties ar Eiropas komisiju un ar citām iestādēm, un te mēs arī saņemsim vadlīnijas. Tas ir jautājums, kuru vajadzētu harmonizēt Eiropā, lai izvairītos no tā, ka mēs liekam uzsvaru tikai uz vienu aspektu vai vienu iestādi. Attiecībās Volkswagen situācija ir skaidra. De Jonga kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī ekspertam. Jautājums par Opel un BMW, vai te ir kaut kādas atšķirības testos konstatētas? Misschien moet u uw vraag wat eh, meer eh, specificeren, want ik begrijp niet. Eh, Varbūt jūs varētu mazliet konkrētāk izteikties. Īsti nesapratu, kādā kontekstā jūs runājat. Te ir runa par RDW finansēšanu un testēšanas departamentu finansējumu. RDLV finansējums ir tieši tāds pats kā tīpa apsipnām iestādēm Eiropā. Uh, mēs sniedzam pakāpojumus un tiek noteikta konkrēta maksa par sniegtiem pakāpojumiem. Ar šo maksu ir jāsadz izmaksas. Un tātad mūsu iestādē šī situācija ir tāda pati kā citur. Uh, zou willen vragen om de type goedkeuring te doen, dan maakt dat voor uw budget niks uit. Tātad ražotāji vēršas pie RDLV un maksā šo cenu. Budžeta ziņā, atklāt sakot, nav nekādas jēgas izvēlēties citas iestādes. Mēs veicam arī sociālas aktivitātes, tātad mēs ne tikai nodrošinam tipu apstiprinājumu, tā ir tikai daļa no mūsu uh, darbības jomas. Iespējams, ka to sapratāt arī no manām atbildēm. Mēs spēlējam lomu šajā procesā. Mēs domājam, kā uzlabot noteikumus un uh, tiesību aktus uh, automobīļu nozarē. Dejonkungs, nē, nē, es gribēju mm, saprast, jo daļa no jūsu ienākumiem nāk tieši no testēšanas iekārtēm, un tas ir tāds unikāls gadījums Eiropā. Pieļauju, ka šie ienākumi jums ir būtiski, pat šeit nav runa par komerciālo pusi. Atbilde. Domāju, ka jums vajadzētu jautāt direktoram, nevis man, jo es esmu atbildīgs par izmešu likumdošanu. Varētu teikt, ka šāda veida darbību veikšana ir pakāpojums sniegšana. Un tātad mums ir eksperti, mums ir vajadzīgais personāls, un to mēs arī darām atbilstoši apstiprinātā veidā. Tātad. Uh, Mums ir 25 cilvēki. Tā ir pavisam neliela daļiņa no 1400 cilvēkiem, kas ir mūsu algu sarakstos. Un tas ir ļoti būtiski. Tā ir svarīga informācija, ja mēs pētām tīpa apstiprināšanu un testēšanu. Un noteikti, ka likumdošana varētu uzlabot. Dejonga kungs. Tātad šeit mēs runājam par vienu no nedaudzām tipu apstiprinām iestādēm, kas var pati veikt savus testus. Un ja mēs tagad uzdodam jautājumu par uh, atslēgšanas ierīcēm un uh, izmešiem uz ceļa vai laboratorijas izmešiem, šķiet, ka mēs um, nepavirzāmies nekur tālu uz priekšu. Gribētu zināt, vai jūs esat neatkarīgi no KGBA. Šķiet, ka testēšanas iestāde kā tāda šajā procesā netiek īpaši izcēlta. Tātad te ir runa par īstenošanu, kas ir noteikts tiesību aktos. Atbildi. Nu, te nebija vispār jautājumi, tas bija drīzāk apgalvojums, bet, ja mēs runājam par likumdošanas uzlabošanu, Ja mēs atgriežamies pie 2010. gada, tad mēs īstenojām RDE likumdošanu, un tas bija atkarīgs no testēšanas rezultātiem. Šos testus veicām mēs, un tas mums bija ļoti svarīgi. Mēs uztraucāmies, mums ļoti svarīgi bija uzlabojumi likumdošanā. Dejonga kungs, jūs pieminējāt TNO, jums ir testēšanas eh, iekārtas, jūs teicāt, ka tā nu runa par komerciālo pusi, drīzāk par tādu kā sociālu misiju, un tomēr neviens šajā periodā RDW neiedomājās, ka to vajadzētu papētīt. Nē, nē, mēs ļoti stebojāmies ar TNO. Mums bija ļoti plaša sadarbība vairākus gadus ilgi. Vismaz Tikmēr, kamēr es biju iesaistīts um, starptautiskajā dimensijā, mēs centāmies uzlabot likumdošanu. Es pazīstu TNO, un arī viņu sniegtā informācija nonāk, piemēram, Nīderlandes parlamentā. Netiek uzdots jautājums par to, vai mums vajadzētu tagad mēģināt izskaust uh, apstādināšanas ierīces. Tas ir tāpēc, ka mēs definējām RDE testa procedūras, tad reālos braukšanas izmešus. Un tieši uz to arī mēs likām uzsvaru šajā periodā. Ekhauta kungs. Ehm, er Paldies, eh, Render kungs, par eh, jūsu atbildi. Mēs eh, gribētu atgriezties pie jautājuma par atbildību. Kurš ir atbildīgs par 5.1 pāntu. Tātad eh, šis pirmais pāns attiecas uz reālo pielietojumu, un otrais apakšpunkts attiecas uz to, ka nedrīkst izmantot atslēgšanas ierīces. Mani interesē šis jautājums. Atbilde. Ir arī 5.3 pāns. Bet kurš atbildīgs par 5.1 un 5.2 punktiem? regulā ir noteiktas pamatprasības, un tās ir jāpilda normālos lietošanas apstākļos attiecībā uz izmešiem. Jautāja, kurš ir atbildīgs par to? Kurš ir atbildīgs, lai šie panti tiktu izpildīti? Iestādes, kas nodrošina tipa apstiprinājumu, balstoties uz īstenošanas noteikumiem. Uh, Šīm iestādēm ir atbildība par to, lai automašīnas atbilst šiem kritērijiem, citiem vārdiem sakot, RDW. Ja EDV veids šīs pārbaudes kā daļu no īstenošanas noteikuma prasībām, tātad 96 29.08 ietiek atkaļā atklātas um, neatbilstības reālajiem testiem, uh, Nu tad kurš, eh, kurš pārbauda šo atbilstību? Kurš pārbauda, vai jūs esat uh, nodrošinājuši atbilstību? Atbilde. Nu, tad arī tiek veikti šie testi. Tos uh, var pārbaudīt tehniskie dienesti. Tehniskie dienesti ir klāt, un uh, šīs struktūras ir ļoti komplicētas. Te nav runa tikai par vienu pārbaudību. NEDC pārbaudi ir arī karstie augstie testi ir arī, vai ir arī DNO tests? Nē. Ir tikai viens tests, kas ir aprakstīts, un šim uh, testam arī ir jābūt uh, tādam, kas sniedz vajadzīgos rezultātus, kas ļauj paskatīties, kāda ir normālai lietošanas apstākļi. Tātad šis sestā un septītā faktora jautājums drīkst pārsniegt laboratorijas testu mērījumus 6-7 reizes. Vai tas ir atbilstīgi? Tātad automašīnas, ko var pārbaudīt, nāk no laika, nāk kop 2007. gada, to laiku vēl nebija RDE. Šeit es runāju par um, normālajiem testiem bija zināms, ka šie izmeši ir pārāk lieli, un jūs esat iestādi, kas nodrošināja tīpa apstiprinājumu. Vai jūs ievērojat 5a pāntu, tad likumu? Šie ir vispārīgi nosacījumi, vispārīgas prasības. Var teikt, ka šis, šī automašīna ir apstiprināta, bet kāda kritērija tam ir izmantoti? Bet, nu, kādus kritērijus tad jūs izmantojāt? Mēs skatījāmies harmonizētās prasības, kas ir paredzējušas, ka ir jāveic NEDC tests. Bet jau ilgu laiku ir zināms, ka laboratorija testi nav pietiekami un tie neatbilst šim 5A punktam, bet jūs vēl ar vienu veicat laboratorijas testus. Jā, tā tiešām ir. Mums pašlaik ir pieejami tikai laboratorijas testi. Pēc eiro 5 un eiro 6 pieņemšanas. Likumā ir norādīts, ka var veikt tikai NEDC pārbaudes. Īstenošana ir 2008. gada regulā, un tieši balstoties uz to tiek izsniegts tipa apstiprinājums. Citiem vārdiem sakot, tiek akceptēts pilnīgi jeb, jebkas, nu negluži. Testējot automašīnu, tiek izmantots prototips. Un uh, tas vienkārši norāda, ka ir izpildītas likuma prasības. Pēc tām ir, teiksim, COP atbilstība, jeb ražošanas atbilstība, tāpat arī pakāpojuma atbilstība. Un ražotājiem ir jānodrošina visa šī atbilstība brīdī, kad automašīna sāk automašīna sāk ražot. Un kā jūs pārbaudat eh, šīs automašīnas, kad tās ražo? Un šo tipu apstiprinājumu nesniedz eh, RDV. Jā, bet jūs esat atbildīgi par uh, vispārējo tipu apstiprināšanu. Jūs sazināties ar dažādām iestādēm, līdz ar to RDV ir atbildīgs par Opel safīrā atbilstību. Citiem vārdiem sakot, Jūs esat atbildīgi par atbilstību. Mums ir jānodrošina, lai COP ražošanas atbilstība ir ievērota. COP un in-service conformity tika pārbaudītas, un KGB sniedza tīpa apstiprinājumu par šo daļu. Paldies! Grazie, uh, thank you, Chair. I will speak in Italian. Paldies, priekšsēdētāji. Es teikšu uz dzimtajā valodā. 2011. gadā uzsākās diskusijas par ADE testu ieviešanu. Un slavenā 2007. gada regulā Ražotāji jau tik brīdināti par robežu vērtībām, kuras būs jāievēro sākot ar 14. gadu. Te es atsaucos arī uz eiro 6 priekšlikumu. Vai jūs prātā nepieciešams vairāk laika ražotājiem? Vairāk laika, lai, lai nodrošinātu, ka transporta līdzekļi reāli atbilst eh, šīm robežvērtībām braukšanas apstākļos uz ceļu. Ja, dank u wel voor, uh, voor die vraag. Paldies par jautājumu. Transporta līdzekļi, kas eh, tika pārbaudīti atbilstoši Eiro 6 prasībām, tiek testēti atbilstoši NDC testam. Ja transporta līdzekļi iziet šo testu, tiek saņemti tiepa apstiprinājumi. Un tālāk tiem var uzlikt uh, arī uh, konformitātes uh, atbilstības testu, ko parasti tiek slībākti. RD testa ieviešana un šī nākamā tiesība aktu pakotne, kas pat labāk tiek apspriesta un tiks ieviesta paredz eh, citu atbilstības kritēriju. Šis 2.1 eh, atbilstības kritērijs eh, Eiro 6 kontekstā mums īsti neapmienā, bet tā nu tas ir. Ok, grazie. Passa un'altra domanda perché. Non... Paldies, tad papildus jautājums, tad iebilstēt. Es īsti nesaklausīju atbildes jautājumu, ko, ko uzdevu. Jautājums bija lūk, lūk kāds, ņemot vērā jūsu pieredzi. Nākotnē RDE e testi. Es sāku izmantot PEN tehnoloģiju, pārnesājumu iekārtu tehnoloģiju. Arī tur tomēr eh, ražotāji neatradīs veids, kā izvairīties vai kā manipulēt ar dažādām iekārtām un programmatūru. Jo jūs kolēģi uzklausīšanas skaitā neizslēdz šādu iespēju. Vai past, jūs prāt pastāv iespēja, ka autoražotāji kaut kādā ziņā varēs turpināt uh, manipulēt ne tikai laboratorijas testu rezultātiem, bet uh, arī ar RDE testiem? Dank u wel uh, voor deze vraag. Paldies par šo jautājumu. Attīstoties RDE testēšanas metodēm, Nīderlandē mēs rūpīgi sekojam līdz tam, uh, lai akurāt tā, kā jūs sacījāt, nenoteikti. ECU, tātad uh, automašīnas vadīšanas uh, sistēma um, šās datus atspoguļo. Un mēs mēģinām nodrošināt, lai šāda manipulēšana ar uh, informāciju nevarētu notikt, lai uh, transporta līdzeklis, tas es nezinātu, kādos apstākļos tas tiek pārbaudīts, vai tas tā ir RDE process vai cits tests. Šos elementus mēs iestrādājām diskusijās par RDE. Mūsu iestādes panāca, ka tas ņems vērā, protams, simtprocentīgi garantija nekad nebūs iespējama. Bet pat labāk, ņemot vērā kritērijas, kas figurē RDE, Un nu, tomēr uzskatām, ka aizsardzības līmenis ir pietiekami augsts un, uh, un, un uh, risks nav īpaši augsts. Paldies, uh, paldies par šo jautājumu. Tad pēdējais, esam tāds īsts jautājums, vai jūsuprāt būtu noderīgi tipa apstiprināšanas iestādē nodrošināt uh, savus tehniskos pakalpojumus, kur mēģis ir uh, veikt jauno modeļu tipa testēšanu un, un atbilstības uh, apstākļu pārbaudi, tā ir tā, lai pastāvīgi iepirktu ārpakalpojumus. Ik weet niet of ik uh, uw vraag goed heb uh, begrepen. Ja pareizi saprotu jūsu jautājumu. RDE testi būs neatņemama tipa apstiprināšanas uh, procedūras sastāvdaļa. Un kā es norādīju savus ievadvārdos, eh, tiesību aktu ceturtā pakotne nozīmēs arī to, ka neatkarīgas iestādes, neatkarīgas, eh, ne, neatkarīgi eksperti varēs veikt tekstus, testus un nodrošinās arī datus un informāciju par to, vai transporta līdzeklis atbilst prasībām vai nē. ED ir demonstrācijas tests. Nu, tas tev veiks 75 grādu temperatūrā, nevis 2 grādu temperatūrā, kā laboratorijā bieži vien, lai noskaidro, kā transporta līdzāks uzvedās uz ceļa. Tas ir svarīgs tests, lai noteiktu arī, teiksim, citu dēļ testu um, parametrus un um, mm, Tas dod iespēju arī ražotājiem apliecināt to, ka automašīna atbilst uh, visiem uh, kritērijiem. Paldies, Šots kungs, lūdzu. Paldies. Nu, nāksies izteikties man vāciski, jo neesmu apgūst saprāt nīderlandiešu valodu. Paldies, ka jūs esat atbraukšus kaimiņu valsts šeit un, un lai attiecīgi mūs informētu par eh, jautājumu, kas arī skār Vāciju lielā mērā jautājums, eh, ko uzdevu šodien un vakar jūsu kolēģiem tehniska rakstura jautājums. Proti, par uh, rezerves daļu, jeb komponentu aizsargāšanu. Atkārtošu konkrēti. Vai jūs esat uh, dzirdējuši, ka arī komponenti vai, vai um, um, tad rezerves uh, daļas um, būtu jāapkaras stingrākam regulējumam nākai no, no tā, kā tad šo komponentu aizsardzību interpretē. Paldies! Ja runa par ražotājiem, protams, viņiem ir sava atbildība noteikti garantēt kā komponenti, ko viņi uzstāda uz automašīnas, lai samazinātu emisijas, eh, šīs daļas eh, adekvāti strādā. Ja kaut kāda iemesla dēļ atsevišķi komponenti, kas ir domāti izmešu samazināšanai, var tikt atslēgti, lai aizsargātu dzinēju, nu tad eh, šāda tehniska iespēja ir jānodrošina. Bet kopu sistēmai kopumā ir jāturpina tomēr funkcionēt konstatēt tā, lai vidējais izmērs šo rādītājs joprojām paliktu noteiktā amplitūdā un varētu tikt uh, kontrolētas uh, noteiktā laika posmā. AD e paredz šāds normalizācijas instrumentus, uh, un tur būs savi kripumi, kritumi, savi kāpumi noteiktā amplitūdā. Bet vidējā vērtībā ir jāpaliek kontrolētā līmenī. Jā, sistēma var uh, pieslēgt un atslēgt. Tas uh, ir pilnīgi iespējams. Vismaz uh, komponents noteikti atslēgt, bet katrā ziņā um, sistēma kopumā nevajadzētu atslēgt tādu mērķu dēļ, kā, piemēram, uh, degvielas taupīšana. Tad es interpretēju jūsu komentāru tā, ka Tas, kas daļēji pēdējos mēnešos tagad ir ticis zināms par kādiem dažiem ražotājiem, ko viņi dara ar šiem komponentiem, pie zināmas temperatūras vai zināmā, teiksim, laika posmā, šī, šīs iekārtas tiek atslēgtas. Tad jūs prāt tā nevajadzēja darīt, ka tā tad uh, šāda, šāda veida aizsardzības pasākumu nebūtu pieļaujama. Es jūs pareizi sapratu. Ja, de, <clears throat> sorry, de, de discussie, of discussie, de beoordeling van of. Paldies. Atbildot uz jūsu jautājumu, vai atslēdzot uh, noteiktu komponentu vai, vai uh, sistēmas elementu, uh, kas ir domāts emisiju samazināšanai, vai tas būtu pieļams vai ne, nu tas ir atkarīgs no dažādiem faktoriem. Tieši tādēļ jau piesarežģīt šos faktorus izvērtēt. Tad absolūtu spriedumu un uh, viennozīmīgu atbildi šo jautājumu sniegt uh, būs pagrūti. Ir jāskatās, kāda ir iemesla, kāda argumentācija tiek sniegta, kādēļ, kāds ir mērķis. Un, eh, lai nu, noteiktā stratēģija ir pieņemama līdz ar to, vai tā atbilst eh, tiesību normām. Un te būs vēl dažādas jautājumas, protams, ne, nepieciešams eksperts zināšanas. Bet domāju, ka šie jautājumi jāuztapa taisno ražotājiem. Bet, eh, nu, kā es saku, lieta ir sarežģīta. Nav tik vienkārši, kurai pateikt, nu, lūk, šāda rīcība vienmēr nepieņemama. Un tur jāskatās tiešām, kādi argumenti tiek pausti, kādi ir tehniskie aspekti. Lai izsētu, vai nu, tā kārtība ir pieņemama vai nē. Paldies par atbildi pēdējās, pēdējā minūtē rīcībā nedaudz cits jautājums. Ja jūs eh, veicējat eh, arī tirgus uzraucību, jūs pārbaudiet um, eh, transporta līdzekļus, kas jau palaist tirgu, jūs apstiprināt automašīnas tīpumu, pēc tam jūs pārbaudiet arī noteikts modeļus uz ceļu. Vidēji, cik šādu transporta līdzekļus pēdējos gados jūs gadu laikā pārbaudiet? Un nu, veicot šīs pārbaudes, eh, šo, tos, to skaits nav palielinājies, ņemot vērā dīzelgaita skandālu. Dank u wel. Um... Paldies. Nu, jā, mēs veicām uh, divu veidu uzraudzību, tā varētu to raksturot. Ar uzraudzību var uh, saprast um, pasākumus, kurus uh, mēs veicam nodrošinot tipa apstiprināšanu ražotājiem. Un te mūsu iestādes uh, pienākums ir uh, nodrošināt to, ka attiecīgi apstiprinātais automašīnas tips atbilst visiem parametriem. Uh, un ka ražošanas procesā ražotājs ievēro tiešām visas nepieciešamās lietas, lai, lai nodrošinātu atbilstību vēlāk likuma normām. Bet mēs veicam arī jau apstiprinātu izmantotu um, transporta līdzekļu analīzi. Pagaidām, kamēr nobraukums būs sasniedzis 60 tūkstošus apmēram, tad skatāmies, vai viņi joprojām atbilst um, visiem parametriem. Un arī tā ir daļa no tīpa apstiprināšanas procesa. Un uh, tirgus uzraudzības šeit izsakoties ir kas pilnīgi cits, un uh, RDB, nu, principā ar to tā īsti nenodarbojas. Nav tā, ka mēs tagad uh, sākam braukāt apkārt un pārbaudītu, kādas mašīnas jau, jau figurē un ir uz, ir uz ielām. Un mūsu kolēģi tehniskā, eh, tehniskais dienas, eh, ko līdzīgi dara gan, lai, lai epizodes pārbaudītu, vai apritē esošie transporta līdzakļi emitē pieļauto emisiju daudzam, gan dīzeļu, gan benzīnu dzinējiem veids eh, šādas pārbaudas uz vietām. Un nu, tad es strādāju moduļus, kas atbilst gaisa kvalitātēm. Paldies! Vai tad jūs neveicējat tirgus uzraudzību Nīderlandē? Kā, kā sauc iestādi, kas veic Nīderlandē tirgus uzraudzību? Infrastruktūras un vidas ministrija veic tirgus uzraudzību. Un nu, es pat viņiem varu pasūtīt šādus uzraudzības pasākumus, un tad tas būs uh, transporta, uh, transporta inspekcija tā būs, kas, kas, pār, kas veiks šīs pārbaudas. Uh, Tad jums nu, jāvēršās būt pie ministrijas, lai, lai saņemtu konkrētāk atbildi, ja nepieciešams. Nākamais eh, jautājums. Paldies. Eh, divi īsi un vienkārši jautājumi, lai ietaupītu laiku. Pirmais jautājums lūkāts. Vakar Itālijas um, iestādēm sacīja, ka viņi zina, ka ir uh, Itālijā um, ir uh, automašīnas, kas ražos Itālijā, ko apstiprinājušas cita, uh, citu valstu iestādes, vai Nīderlanda arī šādi piemēri. Nē, es uh, personīgi šādus gadījumus nezinu. Nesmu informēts. Nu, labi, paldies. Pa... Kā ir tā ir? Otrs jautājums. Lai apmienot savu ziņkāri. Jūsu iestāde trešā lielākā Eiropā, ja mēs eh, skatāmies, eh, cik te transporta līdzekļi tiek apstiprināti, bet uh, faktiski mašīnas pie jums neko diži ražotas nav. Kādēļ uh, jums ir šādi panākumi? Kā tu skaidrot? Atbilde. Es uh, domāju, ka RTV vienkārši uzticams partners un to citi ir sapratuši. Un, um, ehm, mēs strādājam efektīvi, ātri, esam kompetenti, mūsu pakalpojumi ir eh, kvalitatīvi un, un efektīvi, un nu, tas tās arī mūsu panākuma atslēgas. Nu, es neesmu gan šeit eh, atbraucis, lai tagad te, eh, te, te reklamētu pats savu iestādi, bet, nu, principā es domāju, ka mēs strādājam diezgan labi un varam apgalvot, ka esam uh, efektīva, um, racionāla organizācija, kas eh, savlaicīgi nodrošina tipa apstiprināšanas eh, pasākums un nepieciešamos pakalpojumus. Un es domāju, ka tas arī piesaista ražotājus, piesaista klients un brauc un, un mēģina panākt eh, apstiprinājumu pie mums. Paldies! Aila Sanders kundze. Paldies, nu līdzīgā garā kā pa Lučī kungs. Eh, 13. un 14. gadā, nu, skatos pārsteidzošu rezultātu, jūs nesat eh, saražojuši nevienu mašīnu, bet 15. gadā eh, Tesla ir eh, tātad saražot pie jums, un vai jūsu organizācija ir tad veikusi Teslas auto certifikāciju vai tādu tipu apstiprināšanu? Nākamais jautājums, tā gatavots ziņojums. Kā tiek dalīts darbs starp uh, vienoto pētījumu centru un jūsu iestādi? Kas par ko maksā? Kā jūs uh, organizējat sadarbību starp uh, šo te Eiropas Savienības vienoto pētījumu centru un jūsu organizāciju, kas ir neatkarīga organizācija, nu, kurā es pieņemu ir cita struktūra un organizācija nekā nu, valsts iestādē, šai Eiropas iestādē? Tā kā varbūt jūs varētu paskaidrot, kā tad šis ziņojums taps? Un kā ar šiem modeļiem, kas netiek ražot pie jums? Paldies! Nu, un esmu došs, lai varēšu īsti atbildēt uz jūsu uzdoto jautājumu. Sarežģīts jautājums tiešām, kas prasīja tādu izvērstāku atbildi, bet par Tesla runājot par Tesla marku. Nu jā, tiešām. Elektriskās Tesla mašīnas ar zero, tātad nulles emisijām. Tiek apstiprinājumi šiem Teslas braucamniekiem piešķirām tieši mēs. Bet vai bija vēl kāds jautājums? Es tā īsti neuzstājos. Jā, finanšu modelis sadarbībā ar uh, vienoto pētījumu centru Eiropas Savienībā. Kāda ir sadarbība starp jūsu organizācijām vienoto pētījumu centru? Jūs sacījāt, ka jūs sadarbojaties ar vienoto pētījumu centru, gatavojat ziņojumu. Ziņojumu, kas pēc tam tiks apstiprināts jūsu parlamentā un vēlāk arī Eiropas parlamentā pie mums, kurš par ko maksā, kāda jums ir sadarbība ar šo pētījumu centru, kādas ir finanšu sadarbības modelis. Jā, tātad par šo te mūsu sadarbību. Nu, testus, ko veicam mēs, paši arī apmaksājam. Mūsu veiktie testi, mūsu veiktās pārbaudas finansējam paši. Mēs esam paša finansēta organizācija, tātad paši tiekam galā ar saviem rēķiniem. Uh, Nu, es gan esmu finanšu jautājumu eksperts, varbūt kolēģis te, ko vēlas papildināt. Varbūt kolēģis varētu nedaudz papildināt tiešām. Nu, jūs teicāt, ka vienotais pētījums centrs jums sakrietni palīdzējis jūsu darbā, jūs prezentācijas sākumā es to dzirdēju. Man šķiet ļoti dīvaini, ka jūs saņemat palīdzību no vienotā pētījuma centra, kas ir Eiropas aģentūra, tāpēc tas uznāk, kā jūs organizējat sadarbību. Ja, JRC is een, uh, is een eh, wetenschappelijk uh, instituut uh, en, en ondersteunt. Uh, šis uh, zinātniskais centrs atbalsta Eiropas komisijas darbu. Piemēram, attiecībā uz RDE tiesību uh, aktu šis kopīgais centrs uh, ir izcenojis veselu virkni pētījumu PEMS uh, pārbaudas sistēmai, kā būtu organizējumi šie testi un kā tie vērtējumi. Lai uzlabotu rezultāts, mēs strādājam ar MTU, uh, kas, uh, ko finansē savukārt finanšu ministrija. Tātad es esmu gandarīts par to, ka varu izmantot šo tehnoloģiju, šīs zināšanas, ko ir izstrādājis te nu, un tādā veidā tad tiek uzlabota arī tiesība akts saistībā ar Zinkas kungs. Ich, uh, den... Paldies, priekšādātāji. Es atgriezīšos tagad pie informācijas apmaiņas, kas ir. Uh, rakstiskā atbilde uz pirmo jautājumu. Un tur jūs sakāt, ka nav vispār nekādas informācijas apmaiņas starp tehniskiem dienestiem Eiropā. Mani tas mazliet racināja, jo itāļu kolēģi teica, ka, ja kaut kas nav kārtībā, tad pārējie tehniskie dienesti tiek informēti. Kāpēc jūs sakāt, ka nav šādas apmaiņas? De informatie van de, de technische dienst. Atbilde. tehniskas dabas informācija netiek nodot tālāk, bet iestādes, kas saņem informāciju, to var nodot tālāk. Tad, kad tehniskā dienesta informācija tiek nodēta, nodot tehniskam dienestam un no šīs informācijas iziet, ka tips nav apstiprināts, tāpēc, ka netiek ievērots prasības, tād iestāde, kas ir atbildīga eh, var apmainīties ar informāciju ar saviem kolēģiem citā dalībvalstīm. Šāda veida apmaiņa gan notiek. Okay, vielen Dank dafür. Äh, Paldies par šo atbildi. Äh, pašreizējā tīpa apstiprināšanas režīmā äh, mums vienmēr rodas problēma ar finanšu neatkarību. Uh, Attiecībā uz Ameriku tiek teikts, ka netieši finansējums, teiksim, no valsts līdzekļiem Amerikā nodrošina daudz labāku sistēmu. Ja mēs eh, tagad to visu salīdzinām ar Eiropas sistēmu, kolēģis jau uzdeva šādu jautājumu, vai eh, šāda tieša eh, atkarība no nodevām, tie ir 25% no jūsu apgrozījuma, vai jūs nevarētu salīdzināt šo Eiropas sistēmu ar Amerikas sistēmu, vai jūsuprāt, Amerikas sistēma tomēr nav labāka? Atbildi. Nu, grūti to izvērtēt. Katrai sistēmai ir savu plusu un savu mīnusi. Manā skatījumā Eiropas sistēma ar tiem pielāgojumiem, kas tagad uh, tiek gatavot padomē, ir efektīva sistēma, lai izcenotu eh, uzraudzību par automobiļiem. Tas pārāds sadarbību starp dalībvalstīm, starp uh, apstiprināšanas iestādēm, bet šīs komunikācijas aspekts tur ir. Tur ir. Eiropas komisijai ir jāsagatavo skaidrs vadlīnijas, lai nodrošinātu šādu sadarbību. Manā skatījumā padomē, eh, ņemot vērā kontrolas sistēmu, tiks uzlabota šī Eiropas sistēma. ASV sistēma ar pašu uh, certifikāciju to raksturā citi trūkumi. Automobilis var būt jau ceļu, un tad tiek konstatēts, ka pastāv kāda kļūme. Arī tas var izraisīt smagas sekas. Tātad arī šeit slēpjas risks gan konstruktoriem, ražotājiem, gan arī ražotājiem bet tas, eh, tas arī var izraisīt nevienlīdzību. Um. Paldies! Priekšpēdējais tehniskais jautājums, kuru es uzdevu arī franču kolēģim. Te ir runa par eh, PEMS eh, mobīlo ierīču precizitāti. Franču kolēģis teica, ka viņi ir ceļā uz 100% precizitāti, bet pašlaik viņiem ir jārēķinās ar 20% nobīdēm. Vai jūs šīs vērtības varat apstiprināt? um, de PEMS apparatuur. Atbilde. PEMS eh, emisiju mērīšanai neatkarīgi no tā, kas attiec konkrēti uz uh, mazajām daļiņām, tātad baisot mērījums slāpekļa oksīdam, precizitāte ir pētīta, un tā ir apmēram 2% robežās. Ir brādīgi kungs, bet ir vēl uh, citi uh, neprecizēts rādījumi attiecībā uz testiem, ir arī citi kritēriji. Nu, būtībā pilnīga precizitāte no PEMS tiek sagaidīt 0,05%. Tā ir daļa, kas ir saistīta ar aparātu 0,02% un visai pakotnē kopā precizitāte tiek lēsta 0,05%. 0,5% ap, apjomā. Šāds ir secinājums arī jā, kopīgiem centram. Paldies. Pēdējais jautājums - 5 sekundes.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 Nu, acīm redzot, es no viņas sagaidītu, sagaidītu plašu sadarbību no daudzām iesaistēm pusēm, bet konkrēti jautājumu viņam nav ko uzdot. Er wordt gefluisterd over de Opel Safira. Mrs. Griffin. Tad eh, man te kaut ko čuks par Opel Zafira. Uh, thank you, Chair. Grifins kundze, paldies priekšsēdētāji. Nu, tagad ir acīm redzams, ka trūks harmonizēšanas vai koordinācijas tipa apstiprināšanas iestāžu vidū, un tieši tas pa daļai ir bijis pie vainas, ka esam nonākuši tādā situācijā, kādā esam eh, tipa apstiprināšanas iestādes, eh, dažādi mm, interpretē mm, izslēgšanas iekārtu lietojumu Padaļā jūs uh, tam pieskārties, bet jūs atbildējat uz 12. jautājumu. Jūs atzīstat, ka uh, kontrolas sistēmas izslēgšana pēc 22 minūšu um, dzinēja lietošanas ir aizliegts. Bet jūs Itālijas kolēģiem tas nelikās pietiekoši aizdomīgi, lai izvērstu izmeklēšanu un arī Itālijas kolēģi neuzskatīja, ka ir jāpagarina testa ilgums, lai šīs šos apsūdzības varētu apstiprināt vai noliegt. Vai jūs varētu lūdzu pastāstīt, kāda tad ir bijusi šī sadarbības ar diviem, uh, divām Eiropas tipa apstiprināšanas iestādēm šajā kontekstā? Paldies par jautājumu. Nu, paskatīsimies mm, uz kritērijiem. Tāda jāzina, kad kāda iekārta automobili ir uzskatām par izslēgšanas ierīci. Nu, <laughs> šāda situācija mums jāskata harmonizētā veidā Eiropā un gaidām arī vadlīnijas no komisijas. Un kamēr šādu vadlīniju no komisijas puses nav, Tikmēr tipa apstiprināšanas iestāžu viedokļi var atšķirties attiecībā uz to, kas Eiropā šādā kontekstā būtu īstenojams. Taču es šeit nerunāju par kādu konkrētu metodu, bet drīzāk par uh, tādu ierīci, kas ļauj pilnīgi izslēgt visu emisiju sistēmu pēc 20 minūtēm NEDC testa ietvaros. Šādā gadījumā es nedomāju, ka tas ir kaut kas, kas nepieciešams zinēja aizsardzībai. Manā skatījumā drīzāk ir runa par situāciju, kas mums ir jāapspriež un jā, mums jāsņem informācija no ražotājiem, lai viņi mums atbild, kāpēc tas notiek tā, kā notiek. Un tad mums ir jāizdara secinājums, vai tas uzskatāms par izņēmumu tipa apstiprināšanas procedūras ietvaros. Protams, ka tipa apstiprināšanas tehniskiem dienestiem arī var būt savs ieskats, taču Eiropā mums ir jāatrod kopīgs ieskats, un tas ir jākļauj vispārējos noteikumos, vadlīnijās kuras tad izmantotu visas tipa apstiprināšanas iestādes, visi tehniskie dienas. Tā tad būtu īsta harmonizācija. Paldies! Vai jūs esat pārliecināts par to, kā šādi soļi vainagosies ar to, ka dalībvalstis vai ne, vairs nevarēs tik viegli krāpties? Dat is ook uh, Atbildi. Nu, tā es ceru. Katrā ziņā tas viss vēl ir procesā. Mēs sniegsim savu ieguldījumu diskusijās un cerams, ka tas mums ļaus izstrādāt labas vadlīnijas komisija ir apsolījusi publicēt šīs vadlīnijas, lai visur Eiropā tiktu uh, saskaņots, harmonizēts šis process nevis, ka uh, viena tipa apstiprināšanas iestāde uzskatītu, ka tā ir izslēgšanas ierādes un citā dalībvalstī nē. Tātad šīs vadlīnijas, protams, būs ierobežojuši, Tur būs minēti noteikumi, par kuriem esam vienojušies, un visām tipu apstiprināšanas iestādēm tā arī būs jārīkojas. Lielas paldies par jūsu atbildi. Vai ir Brandīkungs vēl ko vēlas sacīt? Jā, labprāt, vēl uzdošu kādu jautājumu. Es būtu gribējis izmantot ilgstošo Rainers kunga pieredzi. Jūs jau strādājat 2000, kopš 2006. gada šajā jomā. Komisija teica, ka ir vajadzīgi jauni testi, bet tad tikai pēc četriem gadiem, 2010. gada novembrī, tika organizēts seminārs, un tad pagāja vēl pieci gadi, līdz tika izstrādāts tā pirmā RD testu pakotne. Bet 2006. Eh, gadā Mēs uzskatījām, ka mums vajadzīgi tikai divi gadi. Kāpēc ir vajadzīgi, bija vajadzīgi desmit gadi, lai nonāktu pie pozitīvu rezultātu, jo izstrā tehnika taču nav tik grūti. Kāpēc tas ilgi tik ilgi? Atbildi. Gerbrandī kungs, jā, nu es saprotu, ka tas ir sarežģīti no tehniskā viedokļa, taču nu ne tik sarežģīti, ka tam vajadzēja prasīt veselu desmit gadus. Ja jūs būtu mūs iesprostojuši vienā telpā, tad, um, tad jau risinājums būtu rokā jau gada laikā. Jā, 2011. gada janvārī um, mēs strādājam par LDV. Mm. Mēs tādēļ strādājām pie, mm, pie sistēmas izstrādes, tātad sadarbojamies ne tikai ar ražotājiem, bet arī ar tīpa apstiprināšanas iestādēm, tehniskiem dienestiem. Gerbrandī kungs turpina, bet tātad tā bija politiska rakstura problēma. Atbildi, ņemot vērā tā zināšana, kas mūsu rīcībā ir tagad, ir viegli spriest, taču situācija bija tāda ka mēs atsiem, ka uh, automobilu jāievēro standarti normālos braukšanas apstākļos. Un tas ir jādara harmonizēti, izmantojot RNDC. Nu, tam ir jātainojas testos. Un robežu rādītāji ir jāpārbauda šādos reālos braukšanas apstākļos. Un te mēs tad domājam par robežu uh, rādītājiem. Mēs secinājām, ka tiem nav nekāda sakara ar tiem testiem, kas ir spēkā tagad. Tātad mums ir citi testi jāizstrādā, un tas tā ir vesela paradigmas izmaiņa. Jā, bet 2011. gada janvārī turpina Gerbrandīkungs, piecus gadus pēc tam, kad komisija 2006. gadā bija secinājusi, ka ir nepieciešams izstrādāt jaunas testus. Manā skatījumā man šķiet pilnīgi mistiski, ka piec gadu laikā vispār nekas nenotika. Tā, tā, tāpēc atgriežos pie savu jautājumu. Jūs teicāt, ka bija jā, jāpaliecina tikai ražotāji, bet arī tipa apstiprināšanas iestādes, bet nu, visticamāk arī ražotājiem te bija savu lomu spēlējumu. Bet vai vēl bija citas intereses, kam bija nozīme, ne tikai tehniski rakstura intereses, vai bija kaut kā dalībvalsts ģeopolitika, kam bija nozīme, eh, konkrētie autoražotāji. Kāpēc tas, kas bija tas, kas to visu nobremzēja vēl par pieciem gadiem? Atbildi. Nu, grūti atbildēt uz šo jautājumu. Es sekoju šim procesam jau no paša sākuma es tajā aktīvi piedalījos, lai to uzlabotu. Izvērtējuma instrumenta izstrāde ilga apmēram 2-3 gadus. bija jāizstrādā tāds modelis, lai būtu droši par to, ka uz ceļa pārbaudot automobīļus ar PEMS, mēs varam iegūt uh, konkrēts rādīt 80 uh, mg uz kilometru NOX gadījumā, piemēram. Tātad ir izvērtējuma instruments, un attiecībā šo instrumentu bija vairākas uh, opcijas, piemēram, smagajiem automobiļiem, viena lieta un privātiem automobiļiem cita. Tur bija eh, jārīkos atšķirīgi. Paldies, Matfa kundze. Es paturpināšu Terēzes Agrafīnī kolēģi sacīto, kā ir eh, sarežģīti harmonizēt mm, dažādo, dažādās tipa apstiprināšanas iestādes attiecībā uz PEMS. Vai jūs nedomājat, ka Tad, kad ziņojums, kur jūs iesniegsiet savām iestādēm attiecībā uz šīs vadlīnijām, uh, liks atsaukt vairākus modeļus, uh, kas ir jau ceļam Eiropas Savienībā. Un otrais jautājums, labā, vai labākais veids, kā pie tā nonākt, nebūtu izmantojot Eiropas iestādi, kas būtu supranacionāla, un tā tad ļautu nesaskaņu gadījumā harmonizēt, regulēt vai pat pieņemt savu spriedumu, tad, ja ir kāds strīds. Uh, op uw eerste vraag. Uh... Atbildēšu pirmo jautājumu. Jā. Pieredze no dažādām programmām un arī no kontrolas programmas, kur mēs esam īstenojuši, būtu izmantojams diskusijas ar Eiropas komisiju, lai tā izstrādātu vadlīnijas attiecībā uz izslēgšanas iekārtām. ja tā rezultātā pieņemsim lēmumu, ka jārīkojas vienā veidā, tad mēs tā arī rīkosimies. Runājot par Eiro 5, ja tiks secināts, ka ir jāatsauc šie tipi, tad tā arī darīsim, un tad rīkosimies saskaņā ar Eiro 6. Un Eiro 5 automobīļi tiks pielāgoti. Tagad cik lielā mērā tā ir jābūt eh, kopīgai rīcībai, nu par to šaubu nav. Nevar uzņemties visu darbību tikai viena tipa apstiprināšanas iekārta iestāde. Skaidrs, ka kritērijiem jābūt kopīgiem, lai saprastu, kas ir atbildīgs par šādu rīcību vai nē, kas aizsargā dzinēju un kas atkal ir tomēr izslēgšanas ierīce. Atbild uz otro jautājumu. Cik lielā mērā būtu jāizveido tāda kā supranacionāla iestāde uzraugs attiecībā uz tipu apstiprināšanu? Es domāju, pat labam padomē tiek apspriesta e, jaunā, e, tik, jaunā direktīva par tirgus uzraudzību, tātad šīs diskusijas pat labam vēl norisinās. Bet uh, nelēma ir tā, ka šī iek, ierīce šī um, iestāde nav neatkarīga, bet ja varētu būt tāda iestāde, kā piemēram Eiropas dzelzceļa aģentūra, tā ir neatkarīga. Tas attiecas uz emisiju pakotni 4. RDE. Un tur ir teksts par neatkarīgu iestādi. Tur ir paredzēta uh, tirgus uzraudzība pa, teiks, teiks, teiks, pa testu. Bet tur bija runa par konkrētu pārbaudi. Pa tipiem ir, būtu vesela uh, grupa, kas tad būtu tāda kā neatkarīga instance. Tā būtu neatkarīga. Tad uh, vai jūs iestātos par šādu risinājumu? Es uzreiz varu teikt, ka es neesmu eksperts attiecībā uz sarunām, kas pat labā norisinās padomē, tad man ir jābūt ļoti piesardzīgam. Es nevaru te kaut kā spekulēt, teikt par daudz, taču es jums skaidru varu teikt, ka mēs iestājāmies par jebkādu uzlabojumu, kuru komisija varētu gribēt veikt. Tātad eh, tur ir jāsarīko vesels neatkarīgs ekspertu panelis, tie būtu neatkarīgi, tādi kā tiesneši par to, uh, viņi spriedīs par tipu apstiprināšanas iestāžu neatkarību. Nu, tas būtu labums Eiropai. Paldies, un Ekhaut kungs lūdzu. Dank vēl. Ik, ik, eh, misschien om af te ronden. Eh, Paldies. Tagad tāds kā īskops vilkums. Es eh, gribēju jautāt, kas tieši ir noticis, kā mēs. Uh, nodrošināsim to, ka tiek sagatavota definīcija šīm apstādināšanas ierīcēm. Itāļi saka, ka viņu automašīnās nav šādu ierīču, un tagad jūs uh, varbūt piekritīsiet vai nepiekritīsiet, bet jums nav datu. Kāds būs šis secinājums? Atbildi. Kamēr notiek diskusijas atsevišķā komisijas darba grupā, notiek arī apakšgrupas sanāksmes, un šī apakšgrupa runā par tirgus uzraudzības jautājumiem. Nē, nē, bet, nu, tomēr eh, domāsim tikai par šīm apstādināšanas ierīcēm. Es pieminēju itāļus, tāpēc, ka vakar mēs uzklāsījām Fiat. Ja itāļu iestādes nenodrošina datus un saka, ka balstoties uz mūsu datiem šī nav šāda apsēdināšanas ierīce, tad ko jūs darāt jūsu darba grupā? Patiešām komisija var pieņemt eh, savas vadlīnijas un tad var norādīt, ka šādi ir kritēriji. Un pēc tam Itālijas varas iestādēm ir uh, jāievēro. Jautājums. Jūs minējāt šeit 70%, bet viņi aizstāvējās tieši tāpat, kā Fiat visu laiku ir darījis, bet netika sniegti nekādi dati. Uh, Viņi vienkārši saka, ka viņi ir veikuši savus pētījumus un ka šī nav šī a, apstādināšanas ierīce. Ko jūs a, darīt šādā gadījumā? Atbildi. Pašlaik notiek dialogs ar, starp Vācijas un Itālijas iestādēm. Komisija ir starpnieka lomā, bet šī procesa gala rezultāts iespējams būs tādas vadlīnijas, eh, ko mēs gaidām un kas būs saistošas. Tas būtu viens virziens, kurā Eiropas Savienības likumdošana varētu iet. Jūs teicāt, ka šīs ierīces likumdošanā ir iekļautas jau ilgu laiku, un nekas netika lietas labā darīts. Līdz 2015. Eh, gadam Eirosiks. Tas parādījās kā tāds liels pārsteigums. Jautājums ir, cik liela ir cauradzamība, ko dod dalībvalstis, kā mēs varētu uzraudzīt viņu veikto un līdz kam tas viss novedīs? Atbildi. Jā, protams, šeit parādās jautājums par to, ko dara komisija, tā apkopot tātad visus ieguldījumus, lai sagatavotu vadlīnijas. Un šī rīcība ir uzskatām par procesu. Bet cik ilgi gan tam būs vajadzīgs laikā? Jā, patiešām ir jūtams spiediens, un tas ir atkarīgs no komisijas. Tiek darīts viss, lai saražotu šīs vadlīnijas. RDV mūs neapmierina tas, ka mēs varam vienkārši savā stūrītī kaut ko ķibināt. Mēs gribam izvēlēties sev vēlamāko risinājumu. Domāju, ka šeit uh, vajadzētu ticēt Reinders kungām. Protams, ka visas dalībvalstis vēlas šīs vadlīnijas, bet tas ir atkarīgs no uh, pieejamiem datiem. Domāju, ka šeit trūks caurdzamības. Pie šī jautājuma noteikti atgriezīsimies. Paldies! Paldies, Rinders kungs, par to, ka ieradāties, lai atbildētu uz visiem šiem jautājumiem. Domāju, ka esam ieguvuši ļoti daudz informācijas, kas mums tagad ir jāapsmadziņo. Kolēģi, protams, ka šī bija sarežģīta nedēļa daudz komiteju sanāksmju, un ir jāsaka tomēr, ka kolēģi, kas piedalījās, nodrošināja to, ka šī uzklausīšana bija ļoti kvalitatīva. Paldies un jauku atlikušo darba nedēļu. Nākamā sanāksme nākam pirmdien Fiat. I'm sure they will refer to all the other... Nu, nešaubos, ka viņi atsauc.